Dear colleagues. Godāmie kolēģi, labrīt. Sirsnīgi sveicu jūs visus šorīt un, protams, vispirms sveicieni tiek nodot arī komisāram Otingeram. Komisārs Otingers ITR komitejā ir ļoti labi pazīstams. Vakar, komisāra kungs, mēs spriedām par gāzes piegādes drošumu. Tā bija otrā pieeja. Mēs ļoti labi atceramies, ka 2010. gadā pirmais pieejams bija ļoti veiksmīgs, un eh, tieši jūsu ideja tā bija. Jūs bijāt atbildīgs par tiesību aktu gatavošanu. Eh, viss darbojas itin labi, bet tagad mēs gribētu spērt solus priekšu. Tāpēc šodien mums ir jāskata ļoti svarīgi jautājumi, kurus mēs uzsākām pirms 3 līdz 5 gadiem jūsu uh, mandāta laikā, tad, kad jūs bijāt atbildīgs par enerģētiku. Šodien uh, mm, jautājumi ir mazliet atšķirīgi. Te ir runa par digitālo ekonomiku un uh, sabiedrību. Un uh, gribu teikt, ka šie jautājumi, protams, ir līdzīgi. Mums ir paredzēts struktūrēts dialogs starp Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju. Viedokļa apmaiņa. Ītri komiteja ir atbildīga par parlamenta darbu par digitālā vienotā tirkus rezolūciju, kas uh, tika pieņemta eh, janvārī. Ļoti daudz priekšlikumu no tā izriet. Mēs, piemēram, spriežam jau par diapazonu jautājumiem, par uh, frekvencēm. Vakar mēs spriedām par to komitejā. Komisija ir uh, publiskojusi savu pakotni par Eiropas rūpniecības digitalizāciju. Tas notika šundēļ. Tāpat arī pēc sešiem mēnešiem mēs gaidām telekomunikāciju pārskatu. Šeit mēs ceram uz priekšlikumiem. Tātad eh, ir daudz punktu, ko mēs varētu apspriest. Struktūrēts dialogs eh, starp Eiropas parlamentu un komisiju ir eh, ļoti svarīgs. Mēs gribētu aicināt jūs, komisāra kungs, Uh, sniegt sagāko informāciju par uh, komisijas darba programmas 2016. gadam īstenošanu. Mēs vēlētos zināt arī, kas notiks 2017. gadā, jo komisija sāk tagad izstrādāt uh, darba programmu 2017. gadam. Komisāra kungs, lūdzu jums vārds. Priekšādātā kungs, profesor Buzek kungs, dāmas un kungi deputātei, dāmas un kungi. Mūsu digitālās politikas ietveros ar mērķi nodrošināt Eiropas digitālo savienību, eh, šogad mēs esam uzsākuši ļoti daudz dažādu projektu, eh, komunikāciju, mm, paziņojumu, un eh, es gribētu detalizēt runāt šodien tikai par pieciem punktiem, kas varētu interesēt jūs komiteju. Pirmkārtām, telekomunikācija pārskats. Tātad te ir runa par politiku telekomunikāciju nozarei. Agrāk telekomunikāciju nozare bija atbildīga par telefonu, par telefonu zvaniem, par saziņu. Tātad te bija runa par nozari ar tīkliem, iespējams arī mobilājām tehnoloģijām, datiem, ar sarunām ar satura nodošanu un transportēšanu. Protams, tas ir ļoti svarīgi, taču pašlaik jaunie digitālajie pakalpojumi nosaka to, ka telekomunikācija nozare kļūst par horizontālu nozari. Tātad te ir runa par datu transportu, un te ir runa par kvalitāti, kapacitāti, par ātrumu, uh, Tas viss attiec, piemēram, arī uz automatizētajām automašīnām, uz automazītāju braukšanu, uz e-veselību, uz telemedicīnu, uz saziņu starp ierīcēm, tāpat arī uz lietu, internetu un uh, nākotnes rūpniecību kopumā. Tātad telekomunikāciju pakalpojumu nozīme ir ievērojami pieaugusi. Digitālajai nākotnes pasaulē izšķiroša, protams, ir arī konektivitāte, digitālā infrastruktūra un investīcijas digitālajā infrastruktūrā, tātad satelīts, kabeļi, platjosla un, protams, stikla šķiedras kabeļi ir ļoti nozīmīgas investīcijas tuvākajos gados. Eh, komisija ir veikusi ļoti padziļinātu analīzi. Tas tiek darīts gan dalību valstu, gan arī savienības līmenī. Mēs esam uh, noteikuši sev mērķus uh, platjoslai attiecībā uz augšuplādēšanu un lejuplādēšanu. Šie mērķi ir noteikti līdz 2020. gadam. Tātad uh, tas ir tāds kā um, tuvāko desmit gadu darba plāns līdz 2025. gadam. Uh, Mēs eh, vēlamies veikt šo analīzi kopā ar jums un arī ar dalībvalstī. Mēs uh, vēlamies nodrošināt arī tālāku plānu, kā jāizskatās infrastruktūrai pēc 2025. gada. Mēs vēlamies to izstrādāt un arī pieņemt. Ja mēs saliekam kopā visus šos datu transporta plānus, sākot no sociālajiem mēdījiem, tātad uh, eh, strīminga pakāpojumi, klasiskie telefonu sakari. Tad vēl pieliekam klāt visu, kas ir vajadzīgs platformām un rūpniecībai. Tāpat arī uh, tas, kas ir vajadzīgs 50 miljoniem automašīnu un, un kravas automašīnu. Tad, uh, atklāt sakot, mēs nevaram palikt pie 50 MHz, un arī 100 nebūs nekāda paradīze. Mums šeit ir vajadzīga uh, Eh, gigabaitu sabiedrība. Nākotnē ir vajadzīgi gigabaiti. Eh, saprāt, izstrādāt saprātīgus pamatnosacījumus, kas aptvertu visu rūpniecību visā Eiropā pāri robežām, eh, tas ir mums vajadzīgs. Telekomunikāciju pārskats ir viens no instrumentiem, kas mums varētu palīdzēt. Mums ir jāizveido saprātīgi pamatnosacījumi, lai telekomunikāciju ekonomika atbalstītu šos pakāpojumus. Mums ir, ir uh, jānodrošina arī plašas investīcijas digitālajā infrastruktūrā. Otrakārt, te ir runa arī par spektru politiku, par radiofrekvenču uh, politiku, kas mums ir jākoordinē, un tas ir jādara uh, Eh, daudz labāk nekā iepriekš. Te ir jāparedz eh, visas Eiropas noteikumi. Jūs pašlaik eh, konsultēties par šiem jautājumiem. Jūs tāpat arī apspriežties par mūsu mm, likumdošanas priekšlikumu 700 MHz diapazonam. Tas ir rezultāts Paskāla Lamī ieguldītiem darbām. Uh, Mēs sakām, ka mums ir vajadzīga jauna regulā megahertz joslai, un te ir runa par dažādiem lietotājiem, gan par pārraidītājiem, gan arī telekomunikāciju operatoriem. Es eh, gribētu jums teikt, ka ja eh, šī piektā paudze 5G mobilajās telekomunikācijās parādīsies, tad 700 eh, MHz frekvence noteikti būs jākoordinē. Tas ir ļoti izšķiroši. Eiropas autoražotāji, piemēram, Renault vai arī Mercedes-Benz E-klase, BMW, atklāti sakot, visi autoražotāji atbalsta uh, uh, to, ka uh, būtu jānodrošina visi šie uh, pakāpojumi. Mēs vēlamies, lai no 2025. gada uh, Uh, būtu iespējama automatizēta automašīna vadīšana. Automašīnas būs, bet uh, konektivitātes nebūs. Tieši tāpēc šāds struktūrēts dialogs mums ir vajadzīgs, lai mēs varētu uh, apsēsties pie viena galda, lai mēs varētu piesaistīt autoražotājus, mēs varētu piesaistīt gan vieglu automašīnu ražotājus, gan kravas automašīnu vadītājus, uh, ražotājus un arī uh, telekomunikāciju nodrošinātājus. Mums ir eh, vajadzīgi labi transporta līdzekļi tirgu ar sensoriem, ar digitālajiem elementiem, un ir vajadzīga arī telekomunikācija ekonomika, kas varētu nodrošināt datu transportu. Un te nav runa tikai par eh, vienu mm, automaģistrāli, te ir runa par visu teritoriju, te ir runa par Švārdsvaldi, par jebkuru valsti, jebkuru reģionu. Šeit ir skaidrs tas, ka nacionālās robežas nedrīkst eh, radīt problēmas. Galu galā mums vairs nav pasu kontroles. Cerams, arī tās vairs nebūs. Bet eh, parādās šīs robežas telekomunikāciju jomā. Piemēram, ja jūs braucat no Brīseles uz Cīrihi, Brisele, Luksemburga, Francija un tad vēl Šveice. Katra uh, uh, reģiona robeža nozīmē to, ka jums pārtrūkst uz kādu brīdi telekomunikāciju sakari. Tāpēc mums vajadzētu visā Eiropā koordinēt spektra politiku. Tieši tāpēc mums ir um, vajadzīga pārožu digitālā pieejamība, un tas ļaus mums nodrošināt šo 5G paudzi. 5G PPP ļoti labi virzās uz priekšu. Mēs uh, nodrošinām līgumslēgšanu ar uh, daudzām valstīm pasaulē. Mēs vēlamies lai to varētu savienot arī ar 4G LTE, tas mums ļautu nodrošināt mobīlu datu pārnesi, un tad visi šie jaunie mobīlie digitālie pakalpojumi būs pieejami. Šī gada laikā mēs sagatavosim telekomunikāciju pārskatu, kas jums arī noteikti būs svarīgs. Vēl gribu pieminēt arī BEREK aģentūru. Jūsu komiteja pazīst uh, gan Berek, gan ESA. Jūs arī zinat eh, citus eh, tīklus Eiropas līmenī, piemēram, banku uzraudzība. Tas viss arī attiecas uz pakalpojumu sektoru. Šeit ir runa par nacionālajām uzraudzības iestādēm, un tāpat mums ir arī uh, Eiropas uzraudzības iestāde ECB. Savukārt EASA ir uh, Atcer savukārt ir enerģijas regulators. Tas nozīmē, ka mums visiem ir vajadzīgas spēcīgas iestādes. Berek īstenībā ir tāda kā domnīca, kur tiek ģenerētas idejas. Atcer ir saistīts ar regulātoriem. Ja man pašlaik vajadzētu veidot Eiropu no sākuma, es izvēlētos vienu, vienīgu regulātoru, bet mums ir daudz šādu regulātoru. Galu galā mums ir Šveica, mums ir Rietuma Balkāni, un uh, mums ir arī šis apaļais galds Berek. Šeit Nacionālo uzraudzības iestāžu direktori iegūst vairāk uh, pilnvaru un tas parādās arī telekomunikāciju pārskatā. Tātad tas bija par pirmo, par telekomunikāciju pārskatu. Otrais. Otradien, kā jūs minējāt, mēs eh, nācām klajā ar mūsu paziņojumu par Eiropas industrijas digitalizāciju. Kad es uzsāku savu darbu, es sapratu, ka digitālajā nozarē Eiropas Savienība ir ļoti aktīva, taču temats eh, digitalizēta rūpniecības politika Piemēram, uh, te ir runa par mūsu uzņēmumiem, par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, par darba vietu nodrošināšanu, par uh, darba vietu stiprināšanu digitālajā ekonomikā. Tātad šie jautājumi līdz šim komisijas darba kārtībā nebija iekļauti. Pašlaik mēs esam izstrādājuši tādu visaptverošu pakotni. To mēs pirms gada paziņojām Vispasaules uh, mesā Hanoverē. Uh, Un pašlaik tiek ielikti pamati arī jaunai lielai konferencei, kas uh, notiks uh, arī Hanoveras mēsas ietveros. Es uh, gribētu piesaistīt arī Rūpniecības komiteju un digitalizācijas komiteju šai konferencei. Ieradīsies puse no Amerikas valdības, tā skaitā Obama, ieradīsies arī daudz citu pārstāvju no ASV un ļoti daudz cilvēku būs no Microsoft, no digitālās nozares. Tas nozīmē, ka amerikāņiem ir uh, cita pieeja. Viņi domā par uh, digitālajiem datiem, par kapitālu, par uh, lielajiem uzņēmumiem. Un viņi vēlas uh, atgūt šeit vadošo lomu rūpniecībā. ASV organizēja mobilitāti. Kontakti ar klientiem ir atkarīgi no digitalizācijas. Tas nozīmē, ka mūsu uzņēmumi Renault un BMW būs atkarīgi no Microsoft un no citiem digitālajiem uzņēmumiem. Tātad mums šeit vajadzētu padomāt par Eiropas industrijas digitalizāciju. Uh, Kādi tad ir svarīgākie punkti? Pirmkārtā, ļoti daudzās dalību valstīs ir eh, tīkli. Ir Lielbritānijā, Nīderlandē, Francijā, Vācijā arī un tāpat Austrijā ir eh, dažādi tīkli. Mēs vēlamies uh, izveidot uh, vienu lielu tīklu no visiem šiem tīkliem. Mēs vēlamies paskatīties, kāda ir šī sadarbība. Mums ir jāparāda, ka vadība Eiropas līmenī ir daudz veiksmīgāka nekā 28 dažādu valdību veiktais darbs. Tas nozīmē, ka mums ir jāstrādā arī pie standartizācijas. esam noteikuši vairākas prioritātes, kur mēs vēlamies virzīt uz priekšu standartizāciju Eiropā. Te, piemēram, var pieminēt kiberdrošību, 5G, mākoņu datošanu. Tas arī ir Eiropas temats. Mēs vēlamies visu to virdīt uz priekšu. Mēs eh, domājam arī par likumdošanas priekšlikumiem. Standartizācija ir jānotiek Eiropas līmenī, un eh, būtu labi, ja šie Eiropas standarti kļūtu arī par pasaules standartiem. Mēs arī domājam, ka Eiropas līmenī vajadzētu virzīt uz priekšu uh, Uh, dažādus lielus projektus, piemēram, 5G ar 700 miljoniem eiro. Tāpat arī mēs domājam par high performance computing. Seši no lielākajiem desmit uzņēmumiem ir no ASV. Investīcijas no Korejas, no ASV ir milzīgas. Šeit Eiropas Savienības budžets ar Junkera plānu un līdzfinansējumu mm, neko nenozīmē. Tātad mums ir dažādi konsorcijums, ir kontakti. Galu galā mēs nevaram šeit ieviest 28 superdatorus bet, ja mēs paskatāmies, piemēram, uz Luksemburgu, Franciju un Itāliju, tad trīs līdz pieci no desmit lielākajiem ir no Eiropas. Bet jebkurā gadījumā mums ir jādomā par pētniekiem, par datiem, kas varētu strādāt pie šīs informācijas. Tāpat arī mēs domājam par pētniecību. Digitalizācijas pakotne Mēs eh, par to noteikti mēs runāsim eh, tuvākajās nedēļās. Trešais eh, svarīgākais punkts - kiberdrošība. Mobīlo telekomunikāciju kongresā tika runāts par vairākiem tematiem - par 5G un par kiberdrošību. Datu drošība datu aizsardzība no spiegošanas, no terorisma. Tas viss ir ļoti būtiski gan sabiedrībai, gan arī ekonomikai. Te runa par šiem ārējiem mākoņu datiem, un uh, nākotnē tas uh, noteikti būs viens no svarīgākiem punktiem. Arī šeit mums ir vajadzīgs Eiropas ieguldījums. Mums ir jābalstās uz uh, direktīvu, un to mēs darīsim šī gada ietveros. Tāpat arī apvāršņu 2020 ietveros tiks realizēti konkrēti projekti. Bet es gribētu norādīt, ka šis nav pēdējais, ko mēs vēlamies paveikt. Mēs vēlamies iesaistīt arī ENISA, arī Nacionālās drošības iestādes. Mēs eh, vēlamies iesaistīt visus iespējamos speciālistus, lai nodrošinātu, padziļinātu Eiropas tiesību ietvaru un lai Eiropas standārti kiberdrošības jautājumos kļūtu augstāki. Te ir runa par sertifikāciju, par uh, Uh, kontrolas pasākumiem, marķēšanu un tā tālāk. Tagad ceturtais punkts uh, - tiešsaistes platformas. Pašlaik galvenais jautājums ir par to, vai uh, tiešsaistes platformas ir kaut kādā veidā vēl jāregulē. Tātad, vai šis temats parādās mūsu likumdošanas priekšlikumos? autortiesības un tiešsaistes platformas, piemēram, vai arī audio-vizuālo pakalpojumu direktīva. Bez eh, pārēdītājiem, bez Spotify, Amazon, YouTube un jauniem uh, pakalpojumiem mums ir jādomā arī par citām lietām. Mēs eh, nedrīkstam šeit paredzēt reklāmas ierobežojumus vai kvalitātes nosacījumus. Tātad te ir runa par godīgu konkurenci un te mums noteikti būtu jārīkojas. E, vajadzētu nodrošināt, lai esošie tiesību akti e, attiektos uz jauniem adresātiem. Protams, arī telekomunikāciju pārskatā šie godīgie spēles noteikumi spēlē savu lomu. Mums ir jādomā, vai vajadzētu gatavot jaunas vadlīnijas šīm tiešsēstas platformām. 7. janvārī beidzās konsultācijas par šiem jautājumiem. Rudenī eh, mēs nāksim klajā ar pamatlēmumu. Piektais punkts - datu aizsardzības direktīva. Datu aizsardzības pamatregulā tika pieņemta pagājušajā nedēļa parlamentā. Tas notika balstoties uz izšķirošu tātad uh, lēmumu šajos jautājumos, un tiks pieņemta arī direktīva, tātad šī direktīva ir jāaktualizē. Otrajā pusgadā šis e, jautājums bija ļoti būtisks jūsu komitējai. Tie ir pieci svarīgākie punkti. Šie jautājumi tieši attiecas uz jūsu komitejas darba parlamentā. Paldies, ļoti skaidri. Jā, telekomunikācija pakotnes, kiberdrošība, telekomunikācija tirgus. Liels paldies, komisāra kungs. Un tagad sākam diskusiju. Politisko grupu vārdā došu runātājiem divas minūtes. Un uh, atsevišķiem deputātiem viena minūte. Mums ir jāpabeidz līdz desmitiem desmit. Mums nav vairāk laika. Dekastiljo Vēras kundze pirmā. Liels paldies, paldies, komisāra kungs, par to, ka esat ar mums šodien. Es domāju, ka mēs esam izšķirošā brīdī, un drīz būs eh, pagājis, eh, pagājis pusi no mūsu pilnvaru termiņa. Jūs sacījāt, ka regulējošais satvars ir e, eh, izšķiroši svarīgs, lai veiktu digitālo transformāciju un izveidotu e, digitālo kopējo tirgu. Un galu galā telekomunikācijas ir e, tās, kas ir pamats digitālo produktu e, un pakalpojumu izstrādēji. Un ir nepieciešams tādēļ šo te instrumentu pielāgot mūsdienu prasībām. Vecākais no tiem nāk no 2009. gada un mm, jāsaka, ka digitālajā sektorā šie gadi, kas ir pagājuši, un tā ir vesela mūžība. Es gribu minēt tikai trīs tiesības aktus. Ir jābūt uh, konsekvencei uh, likumdošanā, ņemot vērā pārmaiņas, ņemot vērā jaunos pakalpojumus, kas uh, ienāk tirgū ir nepieciešama spektra pārvaldības labāka koordinācija, izstrādājot 5G tehnoloģijas, kas prasa, acīm redzot, prasīt e, daudzveidīgu pieeju, kur būs e, vajadzīgi visdažādākie pasākumi un instrumenti, e, kas var būt iepriekšējā, lai sasaistītu un koordinētu sadarbību un datu pārnesi un migrāciju no iepriekšējām frekvencēm. Kas attiecas uz mākoņu izmantošanu, eh, tur arī um, jūs, no, mēs, man liekas, ejam pareizā virzienā. Paldies, Enikas kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es pateicos jums par jūsu ļoti interesanto uzstāšanos. Uh, un šoreiz pirmo reizi man ir tiešām tāda sajūta, ka tāda kompetenta komisija ar kompetenta komisāra vadībā tiešām pieņem arī kompetents lēmumus par digitālo tirgu. Vispirms es gribētu teikt, ka es pilnīgi piekrītu, ka uz šo brīdi mums ir pārāk daudz regulējošo iestāžu. Un es domāju, ka pārmērīgs regulējums noteikti var traucēt tirgus darbībai, tādēļ mazāk regulējumu, protams, būtu labi. Runājot par mākoņu datošanu. Eh, cik tieši datu eh, bāzes ir eh, gatavas eh, mākoņu izmantošanai, jo ir ārkārtīgi daudz datu, milzīgs apjoms, medicīnas dati un tā tālāk, un kas šo, šīs datu bāzes gal galā kontrolē. Tālāk, es gribētu gribu jautāt arī par uh, mobīliem telefoniem. Eh, diemžēl pārāk daudzas aplikācijas eh, jaunajos vietāruņos ir obligātas un eh, iznāk, ka rakstot savas izziņas, jūs, piemēram, varat dod pieeju visiem saviem datiem. Mēs vairs nevaram izmantot tādus paņēmienus un aplikācijas, kādas mums eh, bija agrāk, eh, kas eh, savā ziņā sargāja mūsu datus, tagad faktiski visiem mūsu datiem ir diezgan brīva pieeja. Un tāpēc ir jautājums, kā būs ar 5G, kādi parametri tiks izmantoti, lai šīs operācijas kontrolētu. Paldies, Ernsts Skundze, paldies! Vispirms man prieks, ka mēs šodien varam tālāk diskutēt. Tas ir kļuvis par labu tradīciju. Es vēlētos runāt, uzdot dažus jautājumus par rīcības plānu. Mākoņdatošana ir ļoti svarīgs jautājums, un E, Eiropas e, mākoņa izveida e, Eiropas zinātnei un mācību iestādēm, tas tā ir ļoti laba ideja, un faktiski mums visiem ir vienāda problēma, kā parastiem pilsoņiem. Par to, kā notiek kontrola un kas to kontrolē Eh, un vai situācija eh, attiecībā uz universitātēm un zinātniskiem eh, pētījumiem paliks tāda, kāda tā ir? Tālāk par ekscelences centriem varbūt jūs kaut ko vēl varētu pastāstīt. Un vai ir arī uh, profesionālās kvalifikācijas jomā uh, kaut kas uh, domāts darīt? Un vai privātuma datu aizsardzības regula tiks pārskatīta un vai datu uzglabāšanas sadaļa vairs eh, nespēlēs tur nekādu lomu. Kalas skundz, lūdzu. Nē, tomēr cits runātājs Rēmonkungs. kungs. Jā, es dzirdēju daudz interesantu lietu par eh, visjaunākajām tehnoloģijām, un nu, viss tas ļoti svarīgi un labi, bet man interesē. Kā varēs nodrošināt eh, pieeju šīm augstākajām tehnoloģijām Eiropā, piemēram, mazāka izmēra uzņēmiem MVU? Es ļoti gribētu, eh, atsaucoties uz šādu te ļoti augstu līmeni tikšanos, eh, kur piedalījās, kur es minēju, kur piedalījās visaugstākā, teiksim, kalnu speciālisti, lai eh, šādas tikšanās notiktu biežāk, bet lai būtu arī lielāka caurskatāmība par to, kas tur notiek un kāda ir virzība. Paldies! Borelī kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies komisāram par ierašanos. Viņš pilnīgi atbilstoši norādīja, kādas ir komisijas eh, prioritātes digitalizācijas jomā. Taču viņš eh, nenorādīja uz eh, laika plānošanu, cik ilgu laiku tas aizņems lai šīs prioritātes realizētu. Vakardien mēs runājam par spektru izmantošanu un spektra politiku mitrē, un daži kolēģi sacīja, ka ir nepieciešams uh, elastīgi pieiet uh, laika plānošanā attiecībā uz izmaiņām spektra izmantošanā. Jo reizēm Komisija varbūt eh, domā tādu pārāk daudz ilgtermiņā, varbūt vajadzētu reizēm arī īstermiņā paskatīties uz lietām. Tā kā par to lūdzu. Šāfhauser kungs lūdzu. Paldies, es atvainojos, ka nokavējos un eh, nebiju klāt arī vakar, eh, tas gan ir ģimenes apstākļu dēļ. Man ir uh, komentāri par eh, suverenitāti un eh, izturību. Internets eh, paļaujas uz bāzes struktūru 12 lieliem serveriem, viens ir Skotijā, otrs Lielbritānijā. Ko jūs domājat par nepieciešamību tīri šīs izturības, stiprības ziņā par šādiem lieliem serveriem Eiropas līmenī? centra, Eiropas centrā es šajā gadījumā domāju, un tālākā ir ar loģistiku aprīkojumu. Tā tad aprīkojums un uh, viss, uh, visas tās lietas, kas ir uh, papildus nepieciešams Eiropas stratēģijai šai suverenitātei, piemēram, Google meklēšanas sistēma un tam līdzīgas lietas. Krieviem pašiem ir sava sistēma, ķīniešiem pašiem ir sava, vai mums ir stratēģija, kā veidot pašiem savu neatkarību. Un otra Kā mēs labāk varētu padarīt uh, sistēmu izturīgu uh, starp savienot uh, valstis, mums ir nāciju Eiropa, un es domāju, ka labākais veids, kā nodrošināt šo izturību arī ietvarot cloud darbības, mums nepieciešama nacionāla tātad eh, līmeņa darbība un pēc tam Eiropas eh, stratēģija, veicot šīs apmaiņas eh, Eiropas līmenī, kas dos milzīgu kapacitātu un izturību, ja viena sistēma sabrūk, ka tad būtu vairāks sistēmas pieejams. Tātad trīs piezīmes, komentāri, jautājumi jums, kas saistās, protams, ar suverenitātes jautājumu. Paldies! Paldies! Tagad mums ir ļoti garš runātājs eh, ar viens minūtes runātājiem. Bonīkungs nākošais. Paldies, eh, komisāra kungs, paldies par visaptvarošo prezentāciju. Es domāju, ka mums ir jāsaprot, kā digitālā revolūcija maina spēles noteikumus mūsu ekonomikā un sabiedrībā, un mums jāatcerās ka nepieciešams labāks eh, regulējošais un neregulējošais ietvers. Kad mēs runājam par infrastruktūru, tad eh, mērķis ir 5G un visiem eh, risinājumiem jābūt drošiem nākotnē, orientētiem uz investīcijām, jānodrošina līdzsvars starp konkurenci un investīcijām. Tātad tam ir jāiet roku rokā. Tāpat mums nepieciešama koordinācija. Es domāju, ka Mm, tas ir svarīgi. Jūsu iniciatīvas, piemēram, attiecas uz autonomiem automobīļiem, to savienojamību. Nu, arī tā ir labākas sadarbības iespēja uzņēmumiem un valsts līmeņa organizācijām. Amsterdams deklarācija šajā jautājumā jāsaka iet pareizajā virzienā, jo tur ir runa par nepieciešamību pēc jauniem standartiem, ja mēs gribam savienojamību. Blanko Lopes kungs nākošais priekšsēdētājs pārtrauc iepriekšējā runātāja. Paldies priekšsēdētāji! Paldies komisāru kungam, paldies par jūsu prezentāciju un ļoti ambiciozo programmu, ar ko nes, esat nācis klajā šajā nedēļā. Jūs cenšaties mobilizēt 50 uh, miljardus eiro daļa šīs naudas būs uh, valsts un publiskais finansējums, uh, tātad kombinācija, bet jūs runājat par 50 miljoniem un uh, jūs minējāt, kā laika termiņu 2020. gadu, vai jūs domājat, ka ar to pietiks? Vai jūs sakat, ka jūs radīsiet 100 tūkstoši darba vietas sektorā, bet jūs neesat minējuši tās darba vietas, kas tiek zaudētas vai sagrautas robotu ieviešanas dēļ? Uh, Mums jāveicina cilvēku apmācību šajā jomā. Bet eh, jūsu priekšlikums principā ir eh, sociālā dialoga intensificēšanai, veicināšanai, vai jums ir kāda tālāks idejas šai jomā? Un pēdējā laikā esam dzirdējuši par eh, tiesas nolēkumu, un priekšsēdētājs cenšas pārtraukt runātāju. Tā tad bija konkrēts skandāls, ko jūs zinat par šo skandālu? Kāds jums ir viedoklis? Vērneres kundze, paldies, um, Otinger kungs, par jūsu ļoti interesantajiem un svarīgajiem izteikumiem par digitalizācijas stratēģiju industrijai. Šeit ļoti svarīgs pamats ir arī IT infrastruktūra. Vakar jūsu preses konferencē jūs vēl skaidrāk norādījāt, ka ir kopā ar sabiedrību jāveido pamatnosacījumi 5K. Pašlaik tiek veikts ļoti svarīgs pētījums par interneta ekonomikas pamatiem. Un uh, 2025. Eh, gadā trīs eh, ceturdaļām no vācu maisēmniecībām eh, būs vajadzīgas platjoslu tehnoloģijas, kuras nevarēs nodrošināt ar pašreizēju infrastruktūru. Tieši tāpēc Vācijas tīkla aģentūra ir uh, nākusi klajā ar priekšlikumiem par vektoru tehnoloģijas attā, attīstīšanu. Uh, Mums vajadzētu izveidot vadošu platjoslu tehnoloģiju uh, Eiropā, un diemžēl tas neiet kopā ar, šām, ar šīm vektoru tehnoloģijām. Mums ir vajadzīga godīga konkurence, un tāpat arī mums jābalstās uz uh, stikla šķiedras uh, infrastruktūru platjoslas tehnoloģijām. Jā, sehr geehrter Kommissar Oettinger. Rubik kungs. Paldies, Otingera kungs. Es arī gribētu zināt, kā komisija strādā ar uh, ITU. Man interesē par starptautiskā viesabonēšanas situācija. Mēs uh, runājam par uz izmaksām balstītu viesabonēšanu arī starptautiskajā sektorā. Mēs redzam, ka mums ir jāpērk viens gigabaits par 2-3 eiro Um, bet mēs redzam, ka citos kontinentos tas var izmaksāt līdz 90 tūkstošiem eiro. Uzskatu, ka šeit vajadzētu vēl piestrādāt pie viesabunēšanas funkcijām. Un, ja runa par 5G, varbūt mums vajadzētu jau tagad uh, noteikt standartus tā, lai mēs neiekavētos šajā jomā. Paldies, Grifins kundze, nākošā. Paldies, uh, priekšsēdētāji, komisāra kungs. 40% Eiropas uh, iedzīvotāju ir nepietiekams vai vispār nav digitālās iemaņas. Mums nepieciešama šo iemaņu attīstīšana, apmācība, lai jaunieši un tie, kas atgriežas eh, darba tirgu, varētu gūt eh, darbus, darbvietas digitālajā ekonomikā. Ir eh, jādod iespēja visiem pilsoņiem piekļūt e-veselībai. Mēs nedrīkstam izslēgt, izstumt cilvēkus. Mums ir uh, jāmazina šī diģelatā, digitālā sašķeltība visā Eiropā. Digitālā ekonomika, tās centrā ir jābūt cilvēkiem, kvalitatīvas darba vietas un ekonomiskā izaugsme visiem cilvēkiem, nevis tikai dažiem izredzētiem. Paldies! Paldies! Nīblērs kundze! Vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī komisāra kungam par jūsu domām. Vienmēr ļoti interesanti ar jums ir aprunāties. Man ir divi jautājumi. Pirmais, jūs runājāt par konektivitāti un par unisonu un par visu, kas eh, tagad tiek veikts un cik svarīgi ir investēt eh, konektivitātē. Pirms trīs nedēļām šeit komitejā mums bija EFSI uh, direktors Molterera kungs, un viņš mums ļoti skaidri parādīja, kur eh, šis finansējums nokļūst. Tātad eh, digitālajā infrastruktūrā no EFSI budžeta uh, tiek ieguldīts apmēram 7%, kas ir ārkārtīgi maz. Domāju, ka tā ir ļoti liela problēma. Mums vajadzētu nodrošināt vairāk investīciju platjoslu attīstīšanai. Jā, varbūt mums ir jāveic eh, grozījumi regulējumā, Mēs esam tik daudz izdarījuši, mēs izveidojam FC, Connecting Europe Facility, jā, finansējums ir samazināts, bet nu šī instrumenta ir izveidoti, lai šo mērķi sasniegtu, bet es neredzu, ka mēs esam daudz ko izdarījuši. Varbūt jums ir kādas citas idejas. Un otrs jautājums par šiem lielajiem projektiem. Mm, jūs runājāt par industrijas digitalizāciju. Es gribētu zināt, eh, varbūt jūs varētu vairāk pastāstīt par šiem projektiem. Zuriņokungs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Laikā, kad mēs eh, cenšamies eh, likvidēt eh, barjeras, mēs vēlamies veidot telpu, kas ir konkurētspējīga. Man ir divi jautājumi. Esmu šīs komitejas referents par Uh, online satura uh, mobilitāti. Uh, priekšlikuma doma ir vienkārša, bet tomēr nav skaidrs dažas lietas. Pirmām kārtām, kā jūs definējat patērētāju dzīves vietu un otrām kārtām, kā ir ar sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā mēs varam gūt skaidrību šajā ziņā, neradot lieku birokrātiju. Otrā lieta notiek uh, operātoru koncentrēšanās uh, spēcīgākajos reģionālajos tirgos, uh, kas savukārt varbūt rāda ierobežotu pakalpojumu pieejamību vājākos tirgos. Ko darīt šai jomā? Paldies! Vārds nākošam runātājam, Količek kungs izsakās. Man ir četras piezīmes. Pirmkārtām komisārs teica, ka ir jānodrošina simtaprocentīgs signāla pārklājums. Tas attiecas uh, uz automaģistrālēm un arī citur. Čehijā šāda pārklājuma nav. Viņš nepievinēja e-zvanu, kas ir ļoti nozīmīgs drošībai. Komitejā mēs uh, ļoti daudz strādājam pie tā, lai šis e-zvans tiktu visur ieviests. Vien, vienots protokols ir ārkārtīgi svarīgs. Tad, kad jūs dodaties uz Japānu vai Dienvidu Koreju, tad uh, ir jānodrošina mobīlie pakāpojumi. Tas ir ļoti būtiski. Galu galā mēs pārgājām no analogajiem sakariem uz digitāliem sakariem, un tieši tāpēc e, šie jautājumi ir jānodrošina. Mums ir jādomā arī par digitālo dimensiju. Čehijas republikā 2011. gadā mēs pārgājām uz digitālo signālu, un tagad mums būs jāveic vēl viena pāreja. Mūsu cilvēki nevar uh, kaut ko tādu akceptēt. Ēlera kungs, komisāra kungs, es gribētu izteikties visam praktiski. Mums ir eh, Connecting Europe Facility, un mēs no tā esam daudz ko mācījušies. Mēs eh, dzirdējām, kāds bija Katainena priekšlikums, mēs eh, šeit pārvīdījām līdzekļus. Es domāju, būtu daudz svarīgāk domāt par platjoslu. Tavākajās sarunās ar Katainena mēs domāsim par FC pagarināšanu. Galu galā mēs saprotam, ka Eiropa nedara visu, bet tā dara daudz ko svarīgu Eiropas pilsoņu labā, proti platjosla un dig digitalizācija. Es gribētu jūs lūgt šajās sarunās eh, iesaistīties, ja jau mēs vēlamies naudu no FC, tad eh, no apāršņa 2020, un ja mēs vēlamies FC pagarināt, tad tas ir Eh, jādara eh, mērtiecīgi, jo pašlaik šī nauda netiek ieguldīta tur, kur to vajadzētu ieguldīt. Paldies, tagad Mūdī kundze. Much, I... Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka tā ir joma, kur ļoti skaidri var demonstrēt pievienoto vērtību Eiropas Savienībā, un tas mums noteikti ir jānodrošina eh, šajā jomā nākotnē. Īpaši gribētu minēt pāris lietas. Pirmkārt, eh, saistoša darbība par um, infrastruktūru digitālajā jomā. Tas ir absolūti nepieciešams. Kolēģi jau te minēja platjoslu un teme, te, telekomunikāciju jomu. Tas ir fundamentāli svarīgi, ja mēs vēlamies panākt vajadzīgo rezultātu. Otra lieta par eh, nozari kiberdrošības ziņā, bet ne tikai jaunajām ražošanas nozerēm ir jāspēj savienoties, eh, pievienoties eh, šai sistēmai, tātad te rodas eh, kiber drošības jautājumi, runājot par šiem savienojumiem. Un visbeidzot par iemaņām un prasmēm ir, protams, nepieciešams iesaistīt pilsoņus, un šai iesaistē jānotiek divās uh, jomās. Tātad uh, mācības mūža garumā, lai cilvēkam nav kaut kāda viena apmācība un viss, bet otrs ir arī dzimuma līdztiecība. Tur, kur pietrūkst prasmes, bieži vien arī ir nelīdzsvars uh, eh, dzimumu ziņā. Kumpula nācija kundze nākošā. Paldies eh, par šo vakardienas pakotni. Mēs nedaudz eh, kritizējām, ka tur ir runa tikai par digitālo tirgu. Mēs gribējām arī, lai rūpniecība būtu iekļaut un gribējām mm, to, bet labi, pakotne jebkurā gadījumā ir interesanta. Un uh, mani priecē šī diskusija par nākotni, kā panākt Eiropas digitalizāciju. Ir dažas inovācijas, kuras, man liekas, mums liek domāt ārpus tā teikt šī iezīmētā loka. Un uh, Somijā, piemēram, mūs interesē vairākas inovācijas par cenām pirmām kārtām. Man ir jāmaksā par katru baitu, ko es izmantoju. Tātad atkarībā no izmantotā tā ir Eiropā. Bet Somijā ir pakotnes. Uh, cilvēkam dod iespēju izmantot uh, tik daudz, cik viņš vēlas, tā ka viņš ir izvēlējies ātrumu. Uh, cits izvēlās lē, lētu pakotni ar lēnu ātrumu bet es eh, paņemu labāk eh, ātru pakotni, un tas man maksā apmēram 30-40 eiro mēnesī, un es varu izmantot cik vien vēlos datu apjomu. Un uh, Laplandē, no Laplandes līdz Helsinkiem visu ceļu ar vienu pārāvumu es visu laiku biju pievienota internetam, un uh, man liekas, ir jādomā šeit bišķiņi arī ārpus šiem parastiem rāmjiem. Paldies, ir priekšsēdētājs. Vai vēl kāds vēlētos izteikties, jo esmu šobrīd izsmēlis sarakstu. Viena minūte kolēģim. Kelīkungs, jā, transporta jomā. Īpaši runājot par uh, smagajām mašīnām, es saprotu, ka ir mazs progress uh, dokumentu jomā un ir milzīgas izmaksas, laika ietaupījums būtu liels, uh, kā ir ar CO2 izmešiem. Uh, kā tas viss saistās ar, eh, ar transporta jomu. Vai jums ir kāds skatījums un vai mēs ko tur varam darīt? Ah, thank you very much. Paldies, komisāra kungs. Dziļi ievelciet elpu un dod jums iespēju atbildēt uz 57 jautājumiem. Iespējams, ka neiespējama misija, bet nu varat mēģināt. Dāmas un kungi, mēs regulāri sazināmies ar ATU, mums ir daudz konferenču. Viesabunēšana pašlaik ir stājusies spēkā Eiropas Savienībā, un jūnijā nāksim klajā likumdošanas priekšlikumu par vairumtirdzniecību, un tad mums nāksies ļoti ātri par to konsultēties, jo būtu labi, ja mēs varētu uh, Mm, saglabāt termiņu nākamā gada mājas. Attiecībā uz Eiropas viesabunēšanu mēs vēlamies, lai tas būtu tēmats partnerībai ar citiem pasaules reģioniem. Un lai mēs varētu nākt klajā ar standartiem visai pasaulē. Sākot no nākamā gada māja, cerams, tas būs arī izdarāms. Otrais par 5G Mēs izveidosim paši savus standartus, taču mums ir arī kopīgs paziņojums - Ķīna, Japāna, Dienvidkoreja. Mēs vedam sarunas arī ar Brazīliju un ar ASV, tad tas viss jau ir uzsākts. Līdz ar to mēs esam uh, ap, apņēmušies ar citiem svarīgākajiem tirgiem pasaulē uh, vienoties par standartiem. Tas noteikti atvieglos visiem darbu. Un 5G eh, eh, cerams pavisam drīz būs pasaules standārts un kas ļaus uh, nodrošināt visas pasaules datu transportu un komunikācijas. Ja es tagad paskatos uz visiem šiem jautājumiem par visiem svarīgākiem projektiem, kas jūs interesē, tad es varētu katru gadu bez problēmām uh, pieprasīt 30 līdz 40 miljārdus eiro. Nu, tas ir viss kopējais lauksaimniecības budžets. Bet kas mums īsti ir? Mums ir, uh, mums ir tikai viena cipara miljona budžets, un ja nu tas attiecas uz pilnīgi visu digitālo sektoru. Es priecājos, ka Ēlerkungs uh, apvāršņa 2020 ietvaros uh, ir iekļauti papildinājumi. Uh, Jūs eh, teicāt Connecting Europe Facility. Komisijas priekšlikums bija 9,6 miljārdi eiro, bet tas tika samazināts līdz 1 miljardam. Tas, atklāti sakot, neko mums daudz nedod. Benzīna izdevumi pat uh, mašīnām ir par dārgu. Eh, kādas tad ir problēmas ar FC? Es, protams, uzturu kontaktus, bet šis FC Junkera plāns Uh, funkcionē tikai ar risku uzņemšanos. Šeit uh, stikla šķiedra nerada nekādus riskus, tas ir garantēti zaudējumi. Teiksim, mums ir 30 uh, līguma partneri, un tad mums ir investīcijas, operatīvie izdevumi, un uh, rezultāti ir apmēram 40%. Mums ir vajadzīga skaidra nauda, kuras mums nav, un riski īstenībā sastāda 100%. Tieši tāpēc šie riski ir tik smagi. Mums ir jāstrādā ar pakotnēm, tad tas varētu izdoties. Īstenībā platjoslas jomā nav šīs rentabilitātes. Un tieši tāpēc mums ir vajadzīgs finansējums no valsts kasēm. Te ir runa par Eiropas budžetu, par valstu budžetu, reģionālo un pašvaldību budžetu. Ja runa par reģionālo un pašvaldību budžetu, tad šeit ļoti būtiski ir Eiropas nosacījumi, un komisija nāk klajā ar ļoti pragmatiskiem priekšlikumiem un ir bijusi arī sava pieredze šajos jautājumos eh, Kas tad ir pats svarīgākais mūsu finansiālajās prasībās? Pirmām kārtām šie digitālie medskli, par kuriem runā. Te ir runa par eh, trīs ciparu miljonu līkumiem. Mēs mēģinam panākt, lai katrā reģionā būtu konsultāciju centri. Te ir vienalga, vai te ir runa par iestādēm, vai par ekonomikas kamerām, vai aģentūrām. Uh, Mēs uzskatām, ka mazi arotnieki vai a, brīvo profesiju pārstāvji vēlas a, konsultācijas, a, kas a, viņiem būtu ļoti viegli pieejamas. Tas pats attiecas arī uz MVU. Mēs vēlamies, lai šeit nebūtu nekādu sarežģījumu. Mēs vēlamies arī viena miljarda līgumu, lai varētu līdzfinansēt superdatorus. Tas savukārt nodrošinātu high performance computing Eiropā, un tas nāktu par labu visiem eiropiešiem. Tāpat arī mums ir jānodrošina pētniecības uh, mākoņas. Mēs vēlamies arī izveidot Eiropas mākoņu datošanu, kas ļautu uh, mums piesaistīt tādus zinātnieku institūtus, kas stāv ļoti tuvu ekonomikai. Tātad te ir runa par zinātniekiem un pētniecības institūtiem, bet arī par šo pētošo industriju. Visiem ir jāizveido kopīga datu bāze, kas būtu atvērta, kas būtu viegli pieejama un kas nodrošinātu digitalizāciju pētniecībā. Izglītība, tālāk izglītība un kvalifikācijas. Kā mēs varam izvairīties no digitālās plaisas starp cilvēkiem, kas, um, kuriem ir digitālās pamatzināšanas, mm, kas izmanto sociālos mēdījus, kas aktīvi izmanto aplikācijas, kas uh, saprot uh, digitālo producēšanu, un tiem, kuri mm, nepārzina šīs lietas. Kompetenču veidošana ir izglītība un tālāk izglītība, un tas nav Eiropas Savienības uzdevums. Tieši šajos jautājumos ar um, ļoti dažādām iesaistītajām pusēm Es gribu izturēties piesardzīgi. Mēs strādājam pie diviem tematu lokiem. Pirmām kārtām mums ir Eiropas Savienības izglītības ministri, kurus esam aicinājuši uz sarunām, un mēs uzskatām, ka Eiropas darba tirgū ir vajadzīgi 160 tūkstoši papildu IT speciālistu, tātad ir nu par fiziķiem, informātiķiem un citiem speciālistiem. Studiju vietu skaits mūsu Eiropas augstskolās diemžēl nav pietiekams. Mēs gribam noteikt saistošus mērķus. Mums vajadzētu iesaistīt gan nacionālos, gan reģionālos izglītības ministrus, tā lai studiju vietu skaits būtu pietiekams un lai mēs nākamajā gada desmitā varētu nodrošināt uh, visu pieprasījumu darba tirgu. Kvalifikācijas. Tiek runāts par uh, kvalificētām darba vietām, kuras mēs vēlamies attīstīt. Un mūsu struktūrētajā dialogā mēs iesaistam arī arotbiedrības. Tātad mums ir darba devēja, biznesa Europe, Digital Europe, un tāpat arī mēs iesaistam arotbiedrības. Tas viss ir tāds kopīgs uzdevums mūsu uzņēmumiem, mūsu darba ņēmējiem un arī arotbiedrību pārstāvjiem. Mēs uzskatām, ka Mākoņu datošana ir uh, Eiropas kompetence. Tomēr mēs uh, uzskatām, ka digitālā pasaule galu galā ir globāls pasākums. Mēs ļoti priecājamies, kad uh, amerikāņu vai korejiešu mākoņu pakalpojumu sniedzēji uh, um, vēršas pie Eiropas pārstāvjiem attiecībā uz datu apstrādi un glabāšanu. Mēs domājam arī par datu aizsardzības un datu drošības jautājumiem. Šeit ir vajadzīgi standarti. Un no otras puses, ja mākoņu pakalpojums strādā Eiropā, tad uh, šeit ir vienalga, vai tas ir Eiropas uzņēmums vai arī kopuzņēmums starp Microsoft un T-Systems, tad Microsoft investē mākoņu pakalpojumies Eiropā. Tas tiek darīts ar cerību, ka Eiropā tiks piemērota datu aizsardzības pamatregula. Šeit, protams, var pastāvēt atšķirības starp tiesībām. Uh, Ja Microsoft nodrošina mākoņu pakalpojumus Eiropā, tad tam ir jāpakaļaujas Eiropas tiesībām. Un uh, tieši tāpēc Eiropas uh, teritorijā ir uh, jāievēro Eiropas tiesības. Šeit nevar piemērot citu valstu slepeni dienestu prasības. Mēs vēlamies ar jums sastrādāties. Mēs vēlamies nodrošināt pēc iespējas ātrākas konsultācijas par digitālo sektoru. Dāmas un kungi, ja jūs, piemēram, lauksaimniecības nozarei eh, apspriešaties par uh, eh, sivēna eh, audzēšanu, tad uh, paiet ļoti daudz laika. Un tas varbūt nevienam nekaitē, bet ja runa par telekomunikāciju pārskatu, uh, vai par eh, portabilitāti. Jums ir vajadzīgi pieci gadi, jums ir vajadzīga šī zaļā grāmata, baltā grāmata, komisijas lēmums, parlaments, padome līdz trilogam, un pēc tam vēl īstenošana mm, nacionālajās tiesībās. Tad pēc pieciem gadiem tehnoloģijas un a, eh, a, tirgus dalībnieki ir pagājuši jau vienu paudzi tālāk. Un ar šādiem Eiropas tiesību aktiem par digitālo savienību eh, mums eh, vajadzētu apspriesties pēc iespējas ātrāk. Tieši tāpēc mums ir vajadzīga šis telekomunikācija pārskats. Eh, uzskatām, ka kā piemēri to ir ļoti piemēroti. Un ar nākamajām prezidentūrām ar Slovākiju un Maltu mēs būsim ciešos kontaktos, lai mēs varētu viena gada laikā no komisijas priekšlikuma izveidot likumu ar uh, visu attiecīgo spēku. Tātad šeit ir runa par a, Vācijas iekšējām, iekšējo politiku. Pavisam drīz, tuvāko nedēļu laikā, mēs veidosim četrus paneļus. Jūs varat būt pārliecināti, ka mans personāls noteikti jūs visus informēs. Es ceru, ka es būšu atbildējis uz visiem jūsu jautājumiem. Digitālās darba kārtības asambleja Eh, arī tiek organizēta. Eh, šajā rudenī tā notiks Bratislavā. Un šeit visi iesaistītie deputāti, eh, visi interesētie var diskutēt par digitālo politiku. To var darīt ar komisijas pārstāvjiem un to var darīt arī ar citiem iesaistītiem. Tātad šādi pasākumi notiek reizi gadā. Pēdējais jautājums par vektoriem. Tas ir vācu jautājums bet eh, jūs runājāt arī par tālākajiem priekšlikumiem, un iespējams, ka līdz ar to šis jautājums varētu kļūt par Eiropas jautājumu. 7. aprīlī eh, komisija arī izteicās par šiem jautājumiem. Vācijas telekoms ir nācis klajā ar priekšlikumu. Vēl paaugstināt kapacitāti tieši ar vektorēšanas palīdzību. Pamatos tas ir iespējams. Vācijas tīkla aģentūra pēdējā pusgada laikā to ir pārbaudījusi, un tā ir arī sagatavojusi pamatojumu uz 63 lapusēm, un tas tagad būs jāskata arī Eiropas līmenī. Tā kā man šeit ir jābūt tādam kā šķīrēji tiesnesim, tad es gribētu izturēties piesardzīgi. Uh, Līdz 10. maijam mēs izstrādāsim savu juridisko nostāju. Mums ir trīs mērķi. Pirmām kārtām vikturēšana pati par sevi. Tā ir tehnoloģija, kas uh, īsā termiņā var paaugstināt kapacitāti vairākos tīklos, bet mēs nevēlamies, lai šeit izveidotos uh, atkārtoti monopoli, un mēs arī nevēlamies, lai šore, šo, tagad jau pieņemti lēmumi par investīcijām stikla šķiedrās tehnoloģijās kļūtu nerentablas. Mums būs arī jāpieņem lēmums par to, vai šie jautājumi, kas mums jau ir parādījušies, um, vai uz tiem mēs varēsim atbildēt. Mums vajadzēs pēc tam ieiet otrajā posmā, un te būs runa par septīto vai par septiņā pantu, par telekomunikāciju direktīvu, un tas, protams, mums liekas domāt par šiem diviem vai trīs mēnešiem. Esmu saņēmis vēstos eh, no vairākiem deputātiem pirms dažām dienām. Es eh, atbildēšu visiem deputātiem, uh, Eh, nākamo trīs nedēļu laikā, vai arī organizēšu sarunas nākamo divu, trīs mēnešu laikā. Es esmu patiešām nopietni apņēmies to darīt. Protams, mums ir arī jāiesaista mm, visi, gan reģionālie, gan arī vietējie partneri. Šeit ir arī daudz dažādu jautājumu no Vācijas parlamenta. Noslēgumā vēl gribētu norādīt, ka uh, koalīcijas vienošanās, uz ko pamatojas Vācijas valdība, padara šo uh, situāciju vēl sensitīvāku. Jā. Liels paldies, komisāra kungs. Šoreiz mums uh, bija uh, grūti atrast laika nišu, lai tiktos ar uh, komisāru Otingeru. Mm, stunda, protams, ir ļoti maz. Nākušais pavadīsim kopā laiku. Jā, nu viena diena, saka komisārs, būtu gan lieliski. Liels paldies par jūsu eh, uzaicinājumu uz konferenci 25. aprīlī. Tā ir nākamā pirmdiena. Eiropas industrijas digitalizācija. Jūs to vadīsiet un uh, Pinkovska un Maidaškungs, eh, tātad trīs uh, komisāri, un cik es saprotu, notiks uh, šī konference Hanoverē. Tātad arī ministri būs klātesoši, tā kā visaugstākā līmeņa konference. Paldies par uzaicinājumu un paldies, ka bijāt ar mums šajās diskusijās. Paldies! Ja, ja. Uh, dear colleagues, let... Cienījamie kolēģi, ķeramies pie balsošanas. Kā es saprotu, tad visi ir ievietojuši savas balsošanas kartes uh, ierīcēs, un mēs varam veikt uh, eh, pārbaudas balsojumu. Sākam balsot. Nu tā, tad vai esat gatavi? Lūdzu atbildiet. Nu, vajadzētu tā kā visiem atbildēt jā. Beidzam balsot, lielisks rezultāts. Tā tad jaunais kurs, kas orientēts uz enerģijas patērētājiem. Tereza Grifins kundze ir referente. Un mēs sākam nekavējoties. Kompromiss viens par. Abstention accepted. Pieņemts. Kompromiss divi, kas par pret atturas pieņemts. 18. grozījums pirmā daļa par pret. Kič. 18. 18. part 1. 18. pirmā daļa. Close one SND too many. SND grupai par daudz balsotāju. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa atkrīt. 22. grozījums par pret atturas pieņemts. 20. grozījums par pret atturas noraidīts. 19. par pret atturas nepārbaudīsim elektroniski 19. To pārbaudam. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 26. grozījums ar mutiskajiem grozījumiem. Vai kāds ir pret? Neviens. Labi, 26. ar mutiskiem grozījumiem. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Kompromiss 5 par pret atturas pieņemts. 35. grozījums par pret atturas pārbaudam elektroniski. 35. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais kompromiss par pret atturas pieņemts. 43. par pret atturas pieņemts Pārbaudām 43. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 60. grozījums par pret atturas noraidīts. 5. par 8. kompromiss par pret atturas atturas pieņemts. 63. grozījums par pret atturas noraidīts. 65. par pret atturas pārbaudam. 65. grozījums. Beidzam balsot. Devītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 81. par pret atturas noraidīts. 82. par pret atturas pārbaudam 82. Beidzam balsot pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 101. par pret atturas pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. pieņemts 11. kompromiss par pret atturas pieņemts 102. par pret atturas noraidīt, nevēlties pārbaudīt, labi, pārbaudam. Beidzam balsot pieņemts. Jāpārbauda, acīm redzot, biežāk 103. par pret atturas pārbaudam. 103. pārbaudam. Divi, divi, seši par pret atturas. Divi, divi, seši pārbaudam. Beidzam balsot. 12. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Es gribētu lūgt kolēģis arī šajā pusē aktīvāk celt rokas, jo es varu kļūdīties tāpēc, ka jūs neceļat rokas, es jūs redzu. 13. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 195 par, pret, atturas Pārbaudām elektroniski 195. Beidzam balsot. Trīspadsmit A kompromiss par pret atturas pārbaudam. Beidzam balsot.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 pretāturs pieņemts. 153. grozījums otrā daļa par pret atturas pārbaudam elektroniski. 153. otrā daļa. Beidzam balsot. Noraidīts 17. Eh, kompromis par pret atturas pieņemts. 18. kompromis par pret atturas pieņemts. 19. kompromiss par pret atturas pieņemts. Imko 10 par pret atturas pieņemts. 102. grozījums ar mūtisko grozījumu. Vai kāds grib izteikties pret mutisko grozījumu? Tātad 200 viena politiskā grupa norēda mutisko grozījumu, tātad bez mutiskā grozījuma. 202. E, eh, grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudam. 102. bez mutiskā grozījuma. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. Groz, e, kompromiss par pret atturs pieņemts. 21. kompromiss par pret atturs pieņemts. Kompromiss 22 par pret atturs pieņemts. 223. otrā daļa par pret atturs jāpārbauda. 223. otrā daļa. Beidzam balsot. Pieņemts. Imkos 7. otrā daļa par pret atturas pieņemts. Kompromiss 23 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 24 par pret atturas pieņemts. 245. grozījums par pret atturas pārbaudam. 245. grozījumu pārbaudam. Beidzam balsot. Divsimt piecdesmit otrais grozījums pār pret atturas pieņemts. Nē, pārbaudīsim tomēr elektroniski 252. Beidzam balsot. 252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 Pārbaudām. 256. Pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. 257. par pret atturas pārbaudam 257. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 226. par, pret, atturas, pieņemts. 267. par, pret, atturas, noraidīts. 313. par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudam 313. Beidzam balsot. Noraidīts. 27. kompromiss par pret atturas pieņemts. 294. par pret atturas noraidīts. 28. kompromiss par pret pret atturas pieņemts, 29. par pret atturas pieņemts, 30. par pret atturas pieņemts, 100, 315. grozījums par pret atturas pārbaudām 315. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 32. par, pret, atturs, pieņemts. 33. par, pret, atturs, pieņemts. 34. par, pret, atturs, pieņemts. 356. grozījums par, pret, pārbaudam. 356. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. kompromiss par pret atturs pieņemts. 371. grozījums par pret atturs noraidīts. Kompromiss 36 par pret atturs pieņemts. 380. grozījums par pret Pārbaudam. 380. Beidzam balsot. Noraidīts. 381. par pret. Pārbaudam. 381. Pārbaudam. Un beidzam balsot. Norādīts. 388. par pret. Pārbaudām 388. Beidzam balsot. Norādīts. 428. par pret. Atturas norādīts. 389. pār pret atturas noraidīts. 390. pār pret jāpārbauda elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 391. par pret atturas noraidīts Pārbaudīsim vēlreiz. Pārbaudam. Elektroniski beidzam balsot. Pieņemts. 394. Par. Pret. Pārbaudām 394. pieņemts. Kompromiss 37 par pret atturs pieņemts. Kompromiss 38 eh, par pret atturs pieņemts. 418 par pret atturs norēdīts. Mums ir pieci grozījumi no 419. līdz 23. Tie ir identiski. Varam balsot blokā. Kas par? Pret. Atturas. Iespējams, ka pieņemts, bet nu pārbaudīsim. Dargie draugi, pārbaudam visus piecus grozījumus kopā. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. kompromiss par pret atturas pieņemts, 40. par pret atturas pieņemts, 4, 40 kompromisi, 448. grozījums par pret atturas noraidīts, pirmais par pret atturas pieņemts, div, otrais par pret atturas pieņemts pieņemts. Un galīgais balsojums, personāla balsojums. Sākam balsot. For our report delivering a new deal for... Tātad par jauno kursu, kas orientēts enerģijas patērētājiem, beidzam balsot, pieņemts. Apsveicu referentu, visus sēnu referentus un mūsu komitejas uh, lielo ieguldīto darbu, bet mēs ejam tālāk pie nākamā punkta. Mēs esam iepalikuši. 13. punkts - viedokļa apmaiņa ar ENISA, kiberdrošības nozara Eiropas digitālās nozares līderības stratēģijas kontekstā. Bet laikam vēl nevaram sākt. So okay, okay. Dear friends. Cienījamie kolēģi. Kolēģi. Kolēģi. Kolēģi koordinātori.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 On behalf of all of you, I congratulate. Es eh, sveicu vēlreiz Terēzu Grifinu visu mūsu vārdā. Un tādējādi, cerams, mēs varam noslēgt šīs svinības. Un, jā, apsveikumi izteikti, bet jābeidz visa runāšana. <laughs> okay. Ir kolēģi. Labi, tad ķersimies tomēr pie lietas viedokļa apmaiņa ar Enisa. Un mēs runāsim par uh, kiberdrošību kā uh, iespēju Eiropas uh, Savienībai. Es gribētu sveikt Udo Helmbrechtu, kurš ir Enisas direktors. Tā ir Eiropas Savienības aģentūra tīklu un informācijas drošībai. Ļoti svarīga aģentūra. Gribētu atgādināt, ka 19. aprīlī komisija nāca klajā ar paziņojumu par Eiropas stratēģiju digitālai rūpnieciskai līdervadībai. Tātad tā ir tāda īpa, īpaša pakot mūsu komitejai, jo te runa par uh, rūpniecību, digitālu rūpniecību un tās līdervadību Eiropā. Gribu atgādināt, ka kiberdrošības aspekts ir uh, ļoti svarīgs itre komitejas locekļiem, tas ir mūsu uh, portfeļu dosjē, bet līdz šim uzsvars vairāk likts uz to, lai nodrošinātu kiberdrošību. Šodien mēs gribētu mainīt šo uzsvaru punktu un gribētu runāt par ekonomiskām iespējām kiberdrošības sektoram kā tādam, jo mēs varam izstrādāt eh, pavisam jaunas eh, nozares eh, tādas atzaras cīņai, ar, kiber, cīņai par kiberdrošību. Un mēs gribētu uzklausīt jūs, eh, direktor kungs, un dodam vārdu jums eh, šo debašu uzsākšanai. Nu, desmit minūtes jums laika apmēram. Paldies, priekšsādātāji, dāmas un kungi, cienījamie itra komitejas locekļi, man ir eh, prieks un gods būt jūsu vidū. Uh, gribētu jums eh, pastāstīt par IT drošību un īsa aģentūrā un ko mēs varam darīt kopējā tirgus izpratnē, lai radītu darba vietas un veidotu uzticamību. Mums bija digitālā vienotā tirgus stratēģija, Otinger kungs eh, ļoti interesanti izteicās, bija arī diskusija, tā ka es domāju, labs pamats un laiks koncentrēties uz tādu jomu kā IT drošība. Es gribētu runāt par eh, trīs eh, jomām, ko mēs saprotam šodien ar eh, digitāls, kas ir svarīgs nozarei un ko mēs saprotam ar līdervadību Eiropā. Tātad vārds digitāls parādās turpat visās jomās mūsu dzīvē. Mēs nodarbojamies ar e-banku darbību, e-komercija, e-izglītība, e-viss, kas mums ir apkārt. Uh, un mēs vēlamies, lai Eiropa būtu atvērta, droša, un lai tajā būtu droša kibertelpa. Mēs redzam, notiek viedā ražošana, ir lietu internets. Viss šīs lietas dod mums iespējas, un mums ir arī kritiski svarīgā infrastruktūra. Kā jau no rīta tas arī tika minēts diskusijās. Izaicinājums ir tāds, ja mēs raugāmies šajā digitālajā pasaulē, mums ir mainīgi biznesa modeļi kas nozīmē, ka daudzos gadījumos ir eh, tādi pārtraukti biznesa modeļi, un ko es ar tiem domāju? Tātad, ja šīs tradicionālās vērtības ķēdes, kaut kas tiek ražots, teiksim, kāds produkts, un tad tālāk tiek pārdots, tad tagad ir daudzas platformas, kur um, tiek radīti šie biznesa modeļi, ražošana, piemēram, ja mēs skatāmies uz Uber, viņiem pat nav no takšu vajadzīgi vairāk. Ja mēs runājam par viedu tālruni, nu, tā varētu būt teikt, eh, tāda kā automašīna četriem riteņiem, kādā virzienā tad tas viss iet. Tātad šī vērtības ķēda mainās. Un, uh, ko mēs dārām digitālajā jomā, arī tā eh, veicina izaugsmi, ieņēmumus. Un darba vietas tā, ka mums ir jāstājas pretī šim izaicinājumam, un vēl viena liela tēma te ir, kā iestrādāt uzticamību šajā jomā kā lai pilsoņi izmanto šos jaunos biznesa modeļus, kā nodrošināt datu drošību, kā notiek šī datu pārstrāde. Un arī privātajā dzīvē, piemēram, tiek izmantoti viedtālruņi, viedās pilsētas, notiek eh, dažādu sektoru konverģence, piemēram, automoto industrija, transports um, mašīnu kopīga izmantošana, kāršēringa schēmas. Tātad eh, notiek tāda milzīga digitāla transformācija ļoti daudzās jomās. Mēs te daudz šajā sakarībā runājam par datiem. Ja mēs skatāmies, eh, piemēram, kādi ir dati eh, šajā mm, dzīves cikla ķēdē, dati tiek eh, iegūti, apstrādāti, dažkārt dati saglabājas mūžīgi, tad kā mēs šos datus kontrolējam un kā tas sasaistās ar biznesa modeļiem? Runājot par uzticamību un datiem, mēs Pirms pāris nedēļām publicējām pozīcijas dokumentu par uh, kodēšanu un uh, parakstu. Šādā ziņā, tātad šādā ekonomiskā pasaulē ir svarīgi radīt uzticamību un drošību un ir jārada arī biznesa modeļas datu apstrādē. Piemēram, es nevaru iedomāties, ja jūs uh, gribat izmantot e-veselību, tad kā to varētu darīt, ja nebūtu tāda uzticama biznesa modeļa un kodēšana. Tātad dati. Dati tā ir milzīga joma visā pasaulē un, piemēram, veicot iepirkšanos tiešsaistē, jūs, piemēram, vēlties kaut ko iegādāties, un tad atkal parādās lodziņš, ka citi cilvēki ir nopirkuši to un to, tātad, lai panākt, lai jūs kaut ko pērkat, Tātad notiek tāda kā patērētāju pilsoņu profilēšana un tāda kā vadīšana zināmā virzienā. Tātad mums ir miljardiem terabaitu informācijas, un būs interesanti, kā viss šis process virzīsies. Mākoņu datošana arī iepriekš tika pieminēta. Enisa jau daudz ir agrāk darījusi, nodrošinot certifikācijas modeļus, nodrošinot IT drošību. Uh, Tas ir viens no piemēriem, kurus brīvprātīgiem pamatiem. Nu, varbūt pārāk daudz informācijas par to nav, bet eh, šodien var atrast eh, mājaslapas, eh, kurā var veikt, teiksim, uzņēmuma pašauditu, uzrādot, kā kompānija strādā. Tātad doma ir padarīt to visu nedaudz tādu publiskāku, lai cilvēki zinātu, kur atrast informāciju, kāds ir, teiksim, šī mākoņa datošanas pakalpojuma drošības līmenis. Tāpat uh, runājot par digitālo datu aizsardzības regulu, runājot, gribu teikt, jā, mēs vērtējam to kā pozitīvu soli. Bet, ja mēs to te vēlamies īstenot dalībvalstīs, tad ir svarīgi domāt par eh, tehnoloģijām, kas eh, nodrošina jau defaultā šo drošību. Bet tas nav tik vienkārši ir nepieciešams daudz tehnoloģijas, un pirms pāris dienām lasīju rakstu, ka tūkstošiem jaunu cilvēku ir nepieciešami ar atbilstošu izglītību. Ja mēs skatāmies, piemēram, datu aizsardzības eh, iestādēs, tad eh, jā, ir eh, jānodrošina datu drošību izraudzītā veidā, un vai uh, ir šāda atbilstoša darbība, kas būtu izglītot uzņēmumos un valsts struktūrās, kas šo darbu arī varētu veikt. Tātad NIS atbalsta visu šo procesu ar dažu projektu palīdzību. Vēl viens svarīgs eh, jautājums. Mums ir tādas iniciatīvas kā iniciatīvas eh, ražošanai un MVU, Edge 2020, eh, Connecting Europe Facility un citas. Valsts iepirkums tika minēts. Ir daudzas dažādas nozars in iniciatīvas, un ir arī jauni biznesa modeļi, ja mēs skatāmies, piemēram, veselības aprūpas sektorā. Mums vairāk vajadzētu domāt, kā, teiksim, um, rīkoties ar uh, pacientu personīgo informāciju, datiem, jo ir uh, e-veselības sektors, kas izmanto digitālo tehnoloģiju, lai uh, pacients eh, kā tāds varētu gūt eh, labumu no, teiksim, slimnīcām, eh, operācijām un tā tālāk, bet ir tādi kavējoši aspekti, kā piemēram nav brīva datu plūsma Eiropā ar datu cirkulēšanas um, ierobežojumi, kas varbūt ir novecojuši, klau, ka šobrīd mākoņu tehnoloģijas tiek izmantotas. Tātad jautājums tāds, kā izmantot šīs tehnoloģijas Eiropas Savienības biznesa modeļos, jo tas būtu milzīgs tirgus, kas ir, kas pastāv Eiropā, jo veselība ir vietēja rakstura darbība. Mēs eh, NISA esam izvirzījuši divus strateģiskus mēģus, esam pārunājuši tos ar savu vadības valdi, tas ir kopienas veidošana un kapacitātes stiprināšana. Mēs eh, to darām kopā ar komisiju, saņemam komisijas eh, atbalstu privātās un valsts sadarbības projektā. Mums ir industrijas tīkls, kur ietveram arī Eiropas Savienības MBU, tātad kopā organizējam pasākums un uh, nodrošinām šo iniciatīvu veikšanu arī no komisijas puses un kapacitātes stiprināšana notiek tehniskajā jomā un arī citās, kur mēs dodam dalību valstīm atbalstu. Ķeršos pie trešā punkta par šo vadību, līdervadību. Te ir runa par organizācijas, eh, organizējošo līdervadību. Tad katrs divus gadus mēs veicam tādu Eiropas eh, līmeņa pasākumu, un arī šogad rudenī tas notiks. Mēs uh, sapulcināsim dažādas institūcijas, eh, simtiem institūciju un skatīsimies, eh, aplūkosim dažādus eh, scenārijus un skatīsimies, cik tā teikt izturīga un dzīvotspējīga Eiropas Savienības infrastruktūra šai jomā. Arī dizaina nodrošinātā drošība, vai kas jau tā, kas ir paredzēta jau dizaina procesā. Es zinu, ka ir uh, ir eh, jomas, kurām nepatīk programmatūras atbildības aspekts vai faktors, bet kā mēs varam panākt šo atbildību eh, šai jomā, ja mēs runājam, piemēram, par connecting cars, par automašīnu savienošanu, bet citās jomās, teiksim, ir grūti, ja pastāv drošības problēmas un var prasīt, nu, kāds tad ir šīs problēmas avots un kā mēs varam noķert tos, kuri vienkārši izstrādā programmatūru. Gribu noslēgt ar pavisam īsu piezīmi. Nu, jau 12 uh, gadus mēs daudz esam darījuši, apskatot dažādus uh, draudu modeļus, izvērtējot nākotnes biznesa modeļus, um, aplūkojot šos draudus, kas attīstās, kā tie attīstās. Tāpat arī strādājam pie lietu interneta un esam publicējuši dokumentus. Uh, Un tā, ka gribu vēlreiz atgādināt, Enisa ir šeit, priekš jums, mēs veicam dažādas pasākums, labprāt sniedzam informāciju un esam apņēmīgi pilni strādāt ar iesaistītajām pusēm, tāpēc pozitīvi vērtēju komisijas iniciatīvas, atbalstam tās un paldies arī jūs. Pateicamies jums, Buzekungs, un jūsu komitejai par iespēju būt šeit jūsu komitejā, un tagad būšu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Lielas paldies! Paldies, direktora kungs! Tagad došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem un Bonija kungs runās tautas partijas vārdā. Nē, es atvainojos, Ēler kungs. Nezināju, ka ir mainījušos runātāji. Nu, kāds ir no tautas partijas? Ēler kungs, lūdzu. Um. Visam īsi. Soll den Ausschuss auch ähm um mm. Mēs daudz esam runājuši, teiksim, par budžetu un budžeta iespējām, par ENISu un, un par to, ka iespējams netiks e, piešķirts papildus e, finansējums. Un uh, e, NISA droši vien eh, gribētu, mēs gribētu zināt, kā jūs attīstīsiet tālāk savu darbību. Man ir divi jautājumi. Pirmais jautājums. Ir arvien skaidrāks, ka pirmā aizsardzības līnija uh, nu, nevienmēr ir saistīta tieši ar jums, bet svarīgi ir tas, kas notiek ar industriju Un uh, iznāk, ka Enisas loma visu laiku it kā tiek ierobežota un attiecināta tikai uz uh, publisko uh, jomu, bet svarīgi būtu koordinēt un to um, paplašināt. Un jautājums par to, uh, kas desmit gadu laikā ir noticis. Un mēs atgriežamies pie standartizācijas jautājumu Un jautājums par to, ko mums vajag, vai minimālos standartus, vai visaptverošus standartus. Un eh, cik automātiski šie te pakalpojumi tiek nodrošināti ja, ar jaunajām tehnoloģijām. Un te ir vislielākās bažas par drošības standartiem. Un uh, runājot par brīvprātīgu uh, cilvēciskās atbildības uzņemšanos, ko jūs minējāt, un tā tālāk. Un tālāk, kā par uh, perspektīvu pagarināt mandātu. Nu, nav jau problēma tā, ka uh, aģentūras sēdeklis atrodas Atēnās, bet uh, svarīgi ir kā pareizi finansiāli sas, strukturēt darbību. Mēs šodien dzirdējām no Tingera kunga, ka um, nebūs nekādas kopējas digitālas perspektīvas Eiropai, ja mēs neatrisināsim drošības jautājumu. Un uh, no tā ir tieši atkarīgs tas, cik pievilcīgs būs, teiksim, Eiropas mākonis. Uh, kas būtu neatkarīgs no Microsoft vai arī tāds, kas kopā ar Microsoft, bet eh, tāds, kas spēj nodrošināt attiecīgu drošību. Paldies, Kalijas Kalī, kundze. Es paldies. Un paldies, ka iepazīstinājāt ar to, ko jūs darāt. Es vēlētos uh, atzīmēt dažas uh, lietas. Mums nesen ir bijušas, nu, zināmas datu noplūdes, piemēram, Startautiskā valūtas fonda sārunas un politiskie procesi. Un es gribētu zināt, vai. We have all politicians not uh, protected. Um, how can citizens feel? Kā nodrošināt uh, šo te drošību, cik, uh, cik tas varētu izmaksāt, lai pasargātu no šādām noplūdēm? Un vai jūs to varētu realizēt kā Eiropas aģentūra un mēs arī kā parlaments? Jūs teicāt arī uh, par šifrēšanu un tā tālāk. Nu, es zinu, ka, piemēram, ir noteikts aplikācijas, kas ļauj uh, tekstu šifrēt, bet vai tas tomēr var nodrošināt drošību, vai arī, piemēram, eh, iespējams, ka šī aplikācija ir pieejama un tā tad, acīm redzot, ja, nu, ja es varu kaut ko iešifrēt, tad varēja atšifrēt. Tālāk terorisms un jaunās tehnoloģijas, kā mēs varam um, no vienas puses norisināt kontroli, no otras puses mm, attīstīt jaunās eh, tehnoloģijas. Jo, kā jūs zināt, tad jaunās tehnoloģijas jau šodien var visu pat noteikt, kāds mums garstāvoklis un kāda veselība. Es domāju, ka ļoti svarīgi, lai būtu droša, uh, liela kiberdrošība arī parlamenta uh, parlamentam un kā te budžetu organizēt un sakarā ar teroristu uzbrukumiem viss palielina budžetu, mēs savējo samazinām. Varbūt varētu izdarīt lielāku spiedienu, lai palielinātu šo budžetu. Paldies, EKR vārdā Marieškungs. Paldies, priekšsādātāji. Runāšu grieķu valodā. Es uzskatu, ka Enisas loma ir ļoti svarīga. Ja mēs runājam par eh, darbu un informāciju pie drošības jautājumiem. Uh, Aģentūra atrodas eh, Heraklēnā, Grieķijā, un uh, tur ir izvietotas arī uh, pētniecības iestādes. Tur savu darbību sāka Folsnet, eh, kas bija kādreiz māziņš uzņēmums, un tagad ir sākuši izvērsies par lielu telekomunikāciju kompāniju. Tas ir tiešā tūmā Krietas universitātē, kas arī specializējas eh, datorzinātņu jomā. Kad es apmeklēju aģentūru, es eh, dzirdēju visus šos argumentus par to, Eh, kā eh, pat tās atrašanās vietu un kā tā būtu jāpārvieto no, no, no Heraklions uz Atēnām, bet argumentācija bija tāda, ka Eiropas skola tur labi nedarbojas. Un es esmu uh, tiešām darījis daudz, lai uzlabotu Eiropas skolas darbību. Bet uh, šķiet, ka Enis atkal grib doties prom no Krētas un Un faktiski ēnis ir sadalīta tā kā uz pusēm. Viena daļa administratīvais eh, centrs, kas paliks Heraklionā, un operacionālais centrs būs Atēnās. Nu, kas nozīmē, ka mums vajag divreiz vairāk darbinieku, telpu un tā tālāk. Un par to cilvēku tagad runā un paskatieties uz budžetu, jo tika pieņemts lēmums izstrādāt budžeta koncepciju, uh, piemēram, i, par to, ka īra, kuru apsolīja, tā kā maksāt Grieķijas puse, netiks nomaksāta, jo ir šīs. Uh, Nevarēs sekt šos izdevumus, līdz ar to jūs jau radāt tad jūs radāt šīs te grūtības un sūdzies par skolām un par nodarbinātības uh, iespēju trūkumu ģimenēm Atēnās. Nu, bet jums jāsaprot, ka jūs neatbraucat uz Heraklionu tāpēc, lai tur jūs sieva un bērni atrast darbu. Jūs dodaties uz tādēļ, ka jums jādara savs darbs. Es to pašu jums teicu. Uh, pagājušajā nedēļā, un eh, jūs pakļauties parlamentam un nevis otrādi. Mēs eh, kontrolējam jūs, un jums ir ar attiecīgu cieņu eh, jāizturas pret mums, un man nepatīk, ka jūs smaidat, tad, kad es uzdodu šādu jautājumu. Lūdzu, pasakiet mūsu viesim, ka viņiem ir jāuzvedas satisfaktīvi Mums ir jāklausās eh, ar bijāšanu uz mūsu runām. Es nepieņemu veidu, kā viņš izturas eh, pret deputātiem. Cienījamais kolēģis saka, priekšsēdētājs, jūs jau vienu minūti esat pārtērējis savu laiku. Es šeit runāju par priekšnesumu, bet, bet es prasu, lai viņš nesmaida un lai viņš mūs respektē. Jūs tiekat cienīt, bet jūs izturaties necienīgi eh, pret mums visiem. Jūs, jūs Bet jūs man apturējat priekšsēdēt, es neesmu pabeidzis. Citi runāja divi ar pus minūtēm. Labi, cienījamie kolēģi, Kalas skundze, lūdzu, es došu jums vārdu Alda grupas vārdā. Nu, tā īsti nebija man skaidrs, kāda ir problēma, bet es eh, vēršos pie kiberdrošības aspekta. Kiberdrošības jautājumu es pilnīgi piekrītu tam, ko jūs teicāt par eh, datu privātumu un datu aizsardzības normām. Uh, Protams, runa ir par īstenošanas aspektu arī dzene, tā kā ir jāskatās, kā īstenošana notiek. Un kas vienmēr jāpatur prātā, internets netika e, veidots tam, kam mēs to izmantojam šobrīd, līdz ar to e, drošības jautājumi ir iegūši īpašu nozīmi. Mēs esam runājuši par valdībām, valdību lomām, institūciju lomām, bet netik daudz par citiem eh, kiberdrošības ķēdes elementiem, kas ir cilvēku un uzņēmumi. Es domāju, ka valdības no savas puses ir izdarījuši daudz, lai mm, to pakalpojumu komunikācijas būtu drošas. Bet vājākais ķēdes posms ir cilvēki un uzņēmumi, kas uh, neveic savu uh, programmatūru atjaunināšanu un tā nerūpēs par savu kiberdrošību. Tāpēc mans jautājums ir, kā uh, jūs uztverat uh, šifrēto e-identitāšu izmantošanu, jo daudz problēmas cilvēkiem rodas no identitāšu zādzībām internetā. Uh, ja e-identitāte ir attiecīgi šifrēta, vai tas eh, ir droši. Un vai tādā veidā cilvēki varētu identificēties, tad cilvēki drošāk varētu izmantot digitālos pakalpojumus un samazināt riskus. Ko jūs par to domājat? Paldies! Eh. Paldies! Tagad nākošie runātāji. Robikungs. Jā, liels paldies. Domāju, ka visiem mums ir ļoti svarīgi, lai Enisa tiešām rūpētos par e, kiberdrošību un nākotnē, e, īpaši par tām sistēmām, kuras mēs izstrādāsim nākotnē. Un Protams, ka ir arī spēki, kas eh, darbojas tieši pretēji un cenšas graut eh, šo to, mm, kiberdrošību. Un mums ir no, nu, jāatrod līdzsvars starp šo te privāto datu aizsardzību un atklātību vienlaikus. Un kādā veidā šo te komunikāciju ir iespējams uh, padarīt drošāku, piemēram, uh, blockchain tehnoloģiju sakarā un šī parlamenta eh, zinātniskā, eh, zinātnes komiteja ir skatījusi jautājums arī par attīstību, piemēram, kvantu tehnoloģiju jomā. Un tiešām ir jādomā, kādā veidā mēs varam nodrošināt infrastruktūras uh, drošību. Uh, Eh, lai būtu pavisam eh, droši savienojumi, jo tikai tas būs pamats eh, nu, stabilai sistēmai un kā Enisa varētu to nodrošināt un veicināt. Paldies! Bonīkungs nākošais. Paldies priekšsādātāji! jo arvien vairāk Eiropa kļūst digitāli, jo vairāk nepieciešama drošības pasākumi. Tā tad jāuzlabo Enisas kapacitāte. Un uh, jādod NSA spēcīgs mandāts, ja mēs gribam uh, kaut ko panākt. Jāsaprot, ka pirmkārt mums, kā parlamentam un visām Eiropas institūcijām, jāatbalsta tīkla eh, informācijas drošības direktīvas īsten, īstenošana, jo tas ir pats pamats. Otrām kārtām mums jāatbalsta ENISA, lai būtu spēcīgāka sadarbība apvāršana 2020 ietvaros, ar pētniecības centriem un lai būtu piekļuva dažādiem projektiem. Trešām kārtām uzskatu, ka jāatcerās, ka ir daudzas rekomendācijas, ko izstrādājusi Enīsa savos ziņojumos rūpniecībai, arī slimnīcām pirms kāda laika, un ir būtiski īstenot šīs rekomendācijas, jo tagad ir situācija, kad ir rekomendācijas, un uh, problēmas izpratne, un nav vēlmes no dažādiem rūpniecības sektoriem kaut ko īstenot. Un pēdējais punkts, uh, kas ir ļoti svarīgs uh, drošības jomas biznesa attīstībai Eiropā, ir pienācis laiks investēt šajā jomā, un Enisa būtu ļoti labs informācijas un zināšana un atbalsta avots, un tad, kad mēs ast atsāksim uh, dizaina drošību, tātad iestrādājot to jau dizainā, tad es domāju, mēs reāli pavirzīsimies uz priekšu. Paldies! Nīblers kundze nākošā. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos piekrist kolēģiem, kas pateicās jums par eh, veikto darbu drošības jomā un par to, kas cenšies eh, tālāk attīstīt eh, šīs darbības. Bet man ir divi jautājumi par to, kā jūs eh, sastrādājaties, piemēram, ar citām organizācijām Frontex, Europol, mm, saistībā ar migrācijas jautājumu tēmām, kā jūs esat iesaistīti Un eh, runājot eh, par eh, datu drošības regulu, kādā veidā tā ietekmēs jūsu, jūsu darbību, kā arī direktīvu par tiesību sargājošo iestāžu un policijas informācijas apmaiņu. Mūs tas interesē, kā tas viss saskan kopā Eiropas līmenī. Uh, jo jūs ne, neesat vienīgie, kas nodarbojas ar datu aizsardzību Eiropā. Paldies! Paldies, kompolenātrī kundze. Paldies. Pirmām kārtām, interesanti. Somu valodas versijā ir rakstīts par diskusiju starp uh, Eh, digitālās nozars eh, drošības industriju, un eh, angļolos dokumentā ir savādāk, tikai kiberdrošība ir minēta, tātad es īsti nesaprotu, tātad kādā veidā mēs palīdzam Eiropas stratēģijai nodrošinot rūpniecības digitalizāciju, bet katrā ziņā tēma ir interesanti, jo es par šo runāju, tad, kad mēs runājam par digitālo vienoto tirgu. Uh, Es teicu, ka mēs pārāk daudz paļaujamies uz citu kontinentu drošības eh, pakalpojumiem, datu pakalpojumu jomā. Jā, ir eh, Somijā eh, liela sistēma, tad ir Eiropā dažas, bet lielā mērā tā ir importēta industrija, jāpaļaujās uz amerikāņiem, krieviem, Āzijas valstīm, un tātad šāds jautājums, vai mums varbūt vajadzīgi pašiem savu stratēģiju, lai mums būtu lielākas kapacitātes, un es domāju, ka Tātad ar to mēs varbūt saprotam digitālā industrija, digitālā nozara. Tātad jautājums ir tāds, vai mums ir kaut kāda stratēģija, vai kaut kas notiek, vai kaut kādas sadarbības iniciatīvas, jo vismaz no tāds ir darba kārtības jautājums, vismaz manā somu valodas variantā. Un otrs jautājums, vai mēs ar šādu drošību konkurētspējas ziņā būsim labākā pozīcijā kā citi vai nē? man ir politiski skatījums, bet man nav reālu mm, faktu zināšanas šajā jomā. Paldies! Nākošam runātājam vārds. Kling. Jā, vēl ir eh, Roilkungs. Man arī ir viens jautājums. Kolēģi jau uzdeva visus jautājumus, kurus es gribēju uzdot. Bet es zinu, ka Kamēr mēs nodarbosimies ar šo jautājumu, tad mums noteikti būs eh, jāuzbild uz, uz kādu ļoti konkrēti jautājumi, proti vieta. Un es esmu piedzīvojis diezgan daudz dažādu aģentūru, un ir daudz dažādu problēmu, kuras mums ir jāņem vērā. Es uh, arī saprotu, ka mums ir grūtības, mums ir speciālisti, kas mums ir vajadzīgi, un jo īpaši šai komplicētai aģentūrai, šiem komplicētajiem jautājumiem ir vajadzīgi labi speciālisti, kas ir jāsavāc no visas pasaules. Tātad mums ir vajadzīgs pietiekami daudz speciālistu. Šī aģentūra nevarēs funkcionēt, ja nebūs šo speciālistu. Un ja vieta ir problēma, tad mums vajadzētu par to apspriesties. Nevajadzētu šeit uh, Eh, domāt par tikai vienu valsti. Mums eh, galu galā līdz ar to radīsies problēmas, mēs nevarēsim strādāt efektīvi. Tieši tāpēc kolēģu norādītājs ir ļoti svarīgs. Eiropa šeit var spēlēt ļoti nezīmīgu lomu. Mums ir vajadzīgi šie speciālisti. Pretējā gadījumā arī vislabākā iestāde neko nedos. Mans jautājums ir lūk šāds vai jums vēl ar vienu ir grūtības dabūt labus ekspertus? Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Neredzu nevienu. Tāpēc gribētu lūgt Eiropas komisijai komentārus. Pols Timers no Connect ģenerāldirektorāta. Viņš uh, ir direktors šajā ģenerāldirektorātā. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādātāji. Paldies par to, ka devāt man iespēju īsi komentēt šos jautājumus. Es domāju, ka mums ir jādomā par kiberdrošību arī kā par ekonomisku iespēju. Tātad te ir runa par rūpniecības digitalizāciju un par publisko pakalpojumu pakotni, kas tika sagatavota pirms divām dienām. Uh, Tāpat arī ir e-valdības rīcības plāns, kur ļoti liels uzsvers ir likts uz eh, drošu administrāciju, un jo īpaši uz iespēju nu, labi izmantot uh, eh, publisko administrāciju, izmantot arī spēcīgu labu identifikāciju un parakstus un tā tālāk. Uh, parlaments pieņem regulu, kas, manuprāt, bija viens no labākajiem piemēriem Eiropas sadarbībā attiecībā uz savstarpēju atzīšanu. Uh, Tas parādīja, ka Eiropa ir ļoti spēcīga elektroniskās identifikācijas jomā. Mēs varam to izmantot visur publiskajā administrācijā, mēs varam to izmantot arī komerciālajā sfērā. Šeit NISA mums ir sniegusi ļoti daudz mm, padomu. Un uh, e-valdības rīcības plāns balstās uz tieši to pašu. Pakotnē ir, piemēram, arī standartizācija, kur kiber, kiberdrošība ir viens no galvenajiem tematiem. Šeit ir parādās tas, ka jūs vēlaties, lai drošība tiktu uh, piemērot konkrētiem gadījumiem. Tātad tie cilvēki, kas izmanto IKT standārtus un domā par to, kā labāk veidot IKT, viņiem ir jau no paša sākuma jādomā par pakalpojumu drošību, ir jāievēro standārti. Noteikti, ka šeit vēl ir jāiegulda darbs. Mums ir jādomā arī par standartizāciju, par kiberdrošību, par lietu internetu, par mākoņiem, par uh, NAS direktīvas īstenošanu, uh, un uh, ar riska pārvaldību. Šeit Enisa arī spēlē ļoti nozīmīgu konsultatīvo lomu. Tagad atgriezīšos pie ekonomiskajām iespējām. Protams, mēs ļoti daudz runājam par draudiem, mēs runājam par to, kas uh, ir noticis, un, mm, piemēram, šonedēļ ir notikuši uzbrukumi slimnīcām, tāpat mums ir bijuši uzbrukumi vispār uh, internetā, Tātad eh, mums ir jāskatās uz to, kāda šie draudi ir. Bet, protams, ir arī ekonomiskās iespējas. Šis tirgus pieaug par 7,5% gadā. Eiropai daudz uzticas, mums ir ļoti labas aģentūras, mums ir uzņēmumi, kas uh, gūst labumu arī no ārvalstu kapitāla un arī tāpēc, ka viņiem ir ļoti specializētas un labas zināšanas. Mums ir arī ļoti labas tīklošanas iespējas. Tātad mums ir. Uh, Uh, kaut kāds pamats, tad mēs vēlamies to attīstīt tālāk. Mēs vēlamies arī nodrošināt, uh, pastiprināt industriālo un pētniecības kapacitāti Eiropā. Mēs uh, vēlamies izvēlēties arī papildu pasākumus, lai stiprinātu certifikācijas sistēmu Eiropā. Mums ir vajadzīgs tāds kā marķējums, kas parādītu, ka pakalpojumi ir droši Eiropā, kur uh, var uzticēties pakāpojumiem. Protams, ka tas prasīs darbu un investīcijas, mētiecīgu rīcību. Tieši šādu politiku mēs pašlaik veidojam. Paldies! Paldies! Direktora kungs. Tagad došu vārdu jums, direktori, lai jūs varētu uh, izteikt noslēgumu vārdus. Mēģināšu tagad izteikties vācu valodā, tā ir mana dzimtā valoda, iespējams, ka man būs vieglāk. Uh, Sākšu ar atrašanās vietu, lai šis emocionālais temats eh, būtu uh, apspriests, mēs varētu strādāt tālāk. Patiešām žēl, ka kolēģi nav klāt. Es gribētu jūs patiešām uzaicināt, paskatīties, kas īsti notiek. Uh, Grieķijas presē īstenībā tiek rakstīts uh, ļoti daudz, kas, kas neatbilst patiesībai. Mums ir uh, jāatgādina tas, ka kopš 2013. gada mums ir divas atrašanās vietas saskaņā ar jau to reikolu. Un tātad uh, administrācija ir uh, um, Heraklionā un pārējais ir Atēnā, Atēnās. Tātad mums ir uh, 914 vietas Enisai un no tām 60-65 vietas pašlaik ir Atēnās. Tātad lielākais darbinieku skaits atrodas Atēnās. Un, un Atēnās mēs arī veicam lielāko daļu darba. Grieķijas valdība mums ir piešķīrusi ēku. Mums ir arī e, ļoti labi biroji, ik viens, kas vēlas mūs apciemot, ir e, laipni aicināts to darīt. Uh, ja jūs ilgi m, mm, dzīvojat mm, Atēnās, tad mm, jūs redzat, ka īsnībā šī vieta nav slikta. Mums ir arī Microsoft, mums ir dažāda infrastruktūra un tā tālāk. Mēs esam pētniecības inst institūts. Mūsu, priekš, uh, mūsu uzdevums ir gatavot projektus un doties uz dalību valstīm. Uh, atbalstīt rūpniekus, eh, uzņēmumus un tā tālāk. Mums ir apmēram 600 tūkstoši eiro budžets eh, tieši ceļojuma braucieniem darbiniekiem. Tas nozīmē, ka mēs braucam uz Brīseli, uz galvenajām vietām, lai attīstītu šos projektus. Vēl viens punkts, ko es arī gribēju attīstīt tālāk. Mums eh, Heraklionā ir ēka, kas vēl gluži nav gatava un kuru mums ir apsolījušas vietējās iestādes, un pašlaik tur ir investēti 14 miljoni eiro. Mm, tas ir no Eiropas nodokļu maksātāju naudas, bet uh, mm, šī ēka vēl nav gatava. Ja runa par skolu, tad varbūt vienkārši dodieties to apskatīt, un tad jūs arī redzēsiet, kas tur notiek. Tie būtu svarīgākie jautājumi, un tagad uh, turpināšu izteikties angliski. Paldies! Uh, Everkungs, paldies Nībelers kundzei par eh, jūsu atbalstu. Tagad ātri iziešu cauri šiem jautājumiem. Kā norādīja Ēlerkungs, Mums ir šī industrija, kas rada šo darbu, kas rada šos uzņēmējdarbības modeļus, un, protams, šī izaicinājuma pastāv. Gadu gaitā mēs kļūstam arvien labāki, tāpēc, ka mūsu pieredze ir lielāka. Mums ir arī IT drošības likumi, mēs sadarbojamies ar rūpniecības pārstāvjiem, mēs atbalstām arī nacionālo pusi, finanšu sektoru. Viss virzās uz priekšu, bet, protams, mums vēl ir daudz darāmā. Jūs pieminējāt standartizāciju. Tas ir kas tāds, pie kura mēs strādājam, bet tas ir izaicinājums, tāpēc, ka mm, šeit strādā ļoti daudz cilvēku, seneliek ECI, mm, mums ir ISO un tā tālāk. Līdz ar to šī situācija ir sadrumstalota. Un īstenībā Enisei eh, ar to tikt galā ir sarežģīti. Es varu jums sniegt pozitīvu piemēru, un te ir eh, runa par jomu, kur mums ir uh, EJAS eh, e direktīva, kur mēs sadarbojamies ar eh, centriem, lai ieviestu standartizāciju. Es domāju, ka pats lielākais izaicinājums, kā jau iepriekšējais runātājs norādīja, mēs vēlamies paveikt ļoti daudz, bet uh, standartizācijas īstenošana ir ļoti sarežģīts darbs. Mums ir vajadzīgas arī iniciatīvas no Eiropas, mums ir jāskatās, kas notiek. Uh, Dažos gadījumos rūpniecība vai arī ASV vai Ķīnas uzņēmumi rīkojas ātrāk, tāpēc ka mēs vēl ar vienu diskutējam par šīm detaļām. Es ceru, ka atbildēs lielāko daļu no jūsu jautājumiem. Tad mums bija arī runa par šīferēšanu, to uzdeva vairāki deputāti. Salikšu to visu kopā. Izaicinājums šodien ir tāds, ka mums ir ļoti daudz tehnoloģiju. Mums ir šifrēšana, mums ir certifikācija, mums ir ražojums, ir rīki. Mums tas viss būtu jāieved tirgū. Un, protams, ka tas uh, sasaistās arī ar to, ka šos produktus mums kā lietotājiem ir uh, grūti uh, saprast. Mums ir uh, Eh, jāpieprasa rūpniekiem, lai tie piedāvātu vienkāršākus produktus. Ja mēs vēlamies šifrēt e-pastus, tad īsnībā mēs to nevaram izdarīt, tāpēc, ka tas ir pārāk sarežģīti. Ja jūs vēlaties to izdarīt, jums ir vajadzīga palīdzība. Būtu labi, ja būtu automatizēts e-pasts, un kur varētu vienkārši nospiest pociņu, un tad tas tiktu šifrēts. Mēs mazliet uh, cīnāmies ar šīm problēmām, tas ir sarešķīti. Tāpat arī es gribētu runāt par elektronisko identitāti. Ja mēs paskatāmies uz Eiropu, tad mums ir elektroniskā identitāte ar kartītēm. Mums ir Vācijā, teiksim, ID karte, pilsoņu karte, Austrijā, tāpat arī Beļģijā ir karte, Igaunijā šāda karte. Bet problēma tāda, ka šīs kartes nevienmēr ir savietojamas un dažkārt tās ir dārgas. Kā vācietis var teikt, mums ir elektroniskā pase, kas ir patiešām ļoti droša bet ir vajadzīgs ļoti dārgs eh, kartas nolasītājs, ir vajadzīga programmatūra, kurā ir jāinvestē. Un tad īstenībā parādās šī vistas olas problēma. Cilvēki to nelieto un eh, šīs lietotnes netiek radītas. Iespējas pastāv, bet mums ir vajadzīgi vienkāršāk izmantojami produkti, kurus būtu vieglāk lietot. Tātad es pieminēju īdes direktīvu, trust centru Domāju, ka kaut kas šeit ir. Mēs no Enīsas cenšamies to visu atbalstīt. Mums ir Eiropas kiberdrošības mēnesis, kur mēs sadarbojamies ar asociācijām no dalību valstīm, bet problēma beigās ir tāda, ka mums ir vajadzīgi 50 eh, Eiropas pils, 10 eh, miljonu Eiropas pilsoņu. Tika runāts par to, kā mums, mēs sadarbojamies ar industriju un aģentūrām. Uh, Nosaukšu šeit pāris vārdu. Aģentūrā cieši sadarbojamies ar Berek, ar EULIZA, pat regulā tas ir pieminēts, tātad šī sadarbība ir ļoti konstruktīva. Sadarbojamies arī ar citām aģentūrām, tātad šīs sanāksmes ir regulāras. Mums ir arī bijušas sarunas ar Eiropas centrālo banku. Pastāv tīkls, kur ietveros cilvēki var apspriesties. Ar Frontex mēs nesadarbojamies. Te nav runa par dubultošanos, varbūt mēs varētu vairāk par to padomāt, bet eh, ja citu aģentūru mandātā ir IT, tad mēs ar tām sadarbojamies. Ja runā indust par industriju, tad mēs cenšamies to papildināt. No komisijas puses izaicinājums ir tāds, ka komisija nevar runāt ar uh, 50-100 uzņēmumiem. Mēs Enisa organizējam pasākums, mums ir tīkli, kur ietveros varam sazināties ar rūpniekiem. Somijā pašlaik mēs sadarbojamies ar F-Secure uzņēmumu. Tātad šajā tīklā mēs savedam uzņēmumus kopā. Pirms pāris nedēļām mums bija pasākums, kur mēs uh, apspriedāmies uh, ar maksājumu sektoru, Bonīkungs bija klāt, mēs runājām par IT drošības uh, īstenošanu. Tātad uh, ziņa ir tāda, ka mums šis tīkls ir, mēs diskutējam, uh, mēs diskutējam par rekomendācijām, un tad mēs mēģinam arī uzsākt pilotu projektus. Izaicinājums NSA e kā mazai aģentūrai ir tāds, ka tā var uh, prioritātes noteikt tikai dažās jomās Es domāju, ka tas noteikti ir jāpiemina runājot par jauno mandātu. Es pieminēju, ka mums ir 84 vietas un amati, un 48 mm, no tiem ir pagaidu amati, tad līguma darbinieki. Tas nozīmē, ka mūsu situācija ir tāda, ka mēs varam uh, izmantot nacionālos resursus, mums dažreiz atbalsta industrija, bet, uh, ja ir jādomā par nākotni, tad vajadzētu izveidot ilgtermiņa stratēģiju, lai saprastu, kādām pozīcijām ir jābūt Enisai. Uh, darbinieku pieņemšanas jautājums tika pieminēts. Situācija ir labāka kopš atrodamies Atēnās, bet vēl viens izaicinājums, ja mēs paskatāmies uz ekonomisko situāciju Eiropā pēdējo pāris gadu laikā, uh, Ziemeļa Eiropā ekonomikā ir vērojama izaugsme, un tāpēc nav nemaz tik izdevīgi cilvēkiem no Vācijas doties uz Atēnām. Tātad mums rodas izaicinājums piesaistīt augsti kvalificētus darbiniekus, un tā ir vispār problēma panākt, lai cilvēki ceļo Eiropā, dodas no vienas vietas uz otru, ja ir ļoti liels ekonomiskās atšķirības. Es ceru, ka atbildēs lielāko daļu jautājumiem. Varbūt atgādniet man, ja to neizdarīju. Paldies. Lielākā daļa jautājumu šķiet ir atbildēti. Vēlētos jums pateikties par to, ka ieradāties. Paldies arī par visām Enisas aktivitātēm. Kā jūs redzat, mēs visi saprotam, cik tas ir svarīgi no kiberdrošības jautājuma aspekta. Protams, mums ir jānodrošina arī ekonomiskās iespējas Eiropai kopumā. Lielas paldies par to, ka viesojāties mūsu komitejā. Go, Tagad, kolēģi, nākamais darba kārtības punkts - iepazīstināšana ar Eiropas revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūtu. 12, European Institute uh, of Innovation and Technology and um, Eiropas Inovācija un Tehnoloģiju institūts. Mēs uzklausīsim prezentāciju par Eiropas revīzijas palātas ziņojumu. Es uh, gribētu jums atgādināt, ka Eiropas uh, revīzijas palāta tikko veica revīziju par um, EIT rezultātiem un par sūdzībām. Pie mums ir ieradies Aleks Brenīkmajers, lai prezentētu rezultātus ITRE komitejai. Mums ITRE komitejā ir bijušas diskusijas ar komisāru Tiboru Navračiču. E, šīs diskusijas notika struktūrētā dialoga ietveros par e, līdzīgu jautājumu. Tātad mēs spriedām par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta darba rezultātiem. Tagad varam turpināt šīs sarunas, bet šoreiz uzklausīsim revīzijas palātas viedokli. Lūdzu jums vārds. Sirsnīgi sveicam Eiropas parlamentā. Lielas paldies, priekšādātāji un godājumie ITRE komitejas deputāti. Esmu ārkārtīgi priecīgs par to, ka Revīzijas palātai ir dota iespēja prezentēt jums vienu no mūsu specializētajiem ziņojumiem, eh, kura mēķis bija papētīt ļoti svarīgas aģentūras EIT, aģentūras Budapeštā, darba rezultātus. Šī revīzija eh, nepētīja finanses vai atbilstību, bet gan galvenokārt mēs domājām par eh, Eiropas investīciju liederību EIT. Es eh, revīzijas palātā biju atbildīgais par eh, pētniecību un attīstību, tieši tāpēc es eh, priecājos, ka man ir saikne ar ITRE komiteju. Šo ziņojumu iesniedzām arī budžeta kontrolas komitejai, un tur, protams, bija runa par finansēm. Tagad savukārt runāsim par saturu. Es vēlētos ir uzsvērt to, ka ir ārkārtīgi būtiski, ka pastāv saiknes starp dažādiem tematiem Eiropas Inovācija un Tehnoloģija institūts ir daļa no komisijas organizācijas, un EIK ir atbildīgs par to. Piemēram, RDD iniciatīva izveidot inovāciju padomi piesaistīja jūsu komitejas uzmanību. Es gribētu norādīt uz uh, dažiem virsrakstiem mūsu ziņojumā. Izteikšos īsi, bet ļoti labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūts eh, Budapeštā galvenokārt koncentrējas uz novatoriskumu un tā uzlabošanu Eiropā. Novatoriskums Eiropā ir vājš. Ko dara EIT? Tas uh, mēģina savest kopā universitātes, pētniecības institūtus un uzņēmumus, gan lielus uzņēmumus, gan arī MVU, tā saucamajos zināšanu un inovāciju centros, jeb kit. Un šie centri ir ārkārtīgi būtiski, lai veicinātu novatoriskumu rūpniecībā. Mēs viesojāmies trīs šādos centros enerģijas, eh, klimata un digitālajā centrā. Eh, tie kopā apvieno 500 partnerus un Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūts saka, ka pašlaik ir jau 800 partneri. Tātad Eiropas sadarbība novatoriskumā ir ārkārtīgi būtiska. Es um, apciemojuši vairākus šo zināšanu centrus, un mūsu pirmais iespējas ir tāds, ka Eh, šajā sadarbībā ir vērojams ļoti liels entuziasms. Tas eh, iepriecina gan universitātes, gan uzņēmumus. Mēs redzam, ka ir tādas visnotaļ iespaidīgas novatorisku iniciatīvas, un mēs redzam, ka notiek transferi no eh, pētniecības un zinātnes laboratorijām uz uzņēmumiem. Un tāpat veidojas arī jauni uzņēmumi rūpniecības jomā. Vēl kāda lieta ir klausīšanās. Ir uzmanīgi jāieklausās tajā, kas īsti notiek uz vietas. Šie zināšanu centri, mūsuprāt, saskaras arī ar ļoti lielām problēmām. Divi finanšu menedžeri man teica, ka katru gadu mums ir jāsagatavo tūkstots lapušu pieteikumiem, Un tas notiek katru gadu. Un uh, tas uh, pieprasa ļoti lielus pūliņus, lai iegūtu naudu. Un tas notiek katru gadu. Bet mūsu pētniecības un novatoriskuma programmas uh, ir daudz garāks par vienu gadu. Tieši tāpēc uh, trūkst noteiktības, trūkst skaidrības par šo programmu nākotni. Tāpat jautājums ir, vai uh, novatoriskam tas nāk par labu, ja uh, ir tik neliela skaidrība par uh, projektu nākotni. Vēl kāds novērojums. Viens no multinacionālajiem uzņēmumiem, kas bija partneris programmā, mums teica, ka uh, šajā programmā ir daudz, tik daudz problēmu, ka ir ļoti sarežģīti tajā sākt piedalīties, un bija jāiegūda daudz pūliņu, lai viņus piesaistītu. Par laimi tagad šis uzņēmums darbojas programmā, bet mēs redzam, ka birokrātiskais sloks ir ļoti liels. Tāpat saikne starp programmu, ko EIT ir izveidojis balstoties uz saviem darbu uzdevumiem, un uh, saikne ar universitātēm un institūtiem – nevienmēr ir ļoti laba, tātad varbūt uh, šī savietošana nav veiksmīga. EIT Budapeštā saskaras ar sarežģītu darbības ietvaru un arī ar ļoti smagām vadības problēmām. Esam sagatavojuši rekomendācijas. Pavisam īsi tās ieskicēšu. Pirmām kārtām vispirms ir jādiskutē par EIT juridisko bāzi, ir jāpārskata pašreizējais modelis un varbūt ir jāizslēdz eh, papildu aktivitātes, jo tās eh, neveido efektīvu daļu šajā modelī. EIT pagarina savus īres līgumus arī pēc kalendārā gada beigām. Šie īres līgumi ir jānoslēdz ātrāk, tā lai būtu drošība un tiesiskās noteiktība jau pirmajā gada dienā, un lai programmas varētu laicīgi uzsākt. EIT ir jāliek arī lielāks uzsvers uz mm, saviem rezultātiem, un tam ir vajadzīga lielāka autonomija no ģenerāldirektorāta. Tāpat EIT vajadzētu vairāk izmantot elastīgumu, kas ir paredzēts apvārsnī 2020. Noteikumiem ir jābūt vairāk piemērotiem partneru vajadzībām eh, šajos zināšanu centros. Un pēdējais EIT vajadzētu atrisināt uh, savus personāla jautājumus. EIT pietrūkst darbinieku un uh, vadība tiek palēnām veidota. EIT vajadzētu uh, gatavot analīzi balstoties uz ietekmi. Dāmas un kungi, komisija un EIT ir akceptējuši visas mūsu rekomendācijas. Revīzijas laikā EIT jau uzsāka uzlabojumus pareizajā virzienā. Tie varbūt nebija pietiekami, bet tie bija pareizajā virzienā. Komisārs Navračičs ir izveidojis augsta līmeņa grupu, kas viņu konsultēs par EIT jautājumiem. Vakar uh, es ar viņu tikos, un viņš teica, ka šis ziņojums uh, ir ļoti pozitīvs, tāpēc, ka tas atbalsta uh, tālāko IT attīstību un uzlabo arī zināšanu centru darbību. Dāmas un kungi, tas būtu viss, ko vēlējos teikt sākumā. Labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem un uh, iedziļināšos detaļās, ja tas būtu vajadzīgs. Lielas paldies par uh, sniegto informāciju. Vienmēr uh, ļoti noderīgi mūsu komitejai. Došu vārdu tagad Ēlera kungam. Paldies, priekšādātāji. Paldies, Preninkmaiera kungam. Es darbojos apvāršana 2020 darba grupā, un es vēlētos jums pateikties jums par darbu. Kopš jūs pārņēmāt šo tiesas daļu, struktūrētais dialogs tiešām ir kļuvis par struktūrētu dialogu starp Eiropas parlamentu un tiesu, un tas mums ir ļoti noderējis. Tieši tāpēc mēs ļoti uzmanīgi iepazināmies ar šo ziņojumu, un domāju, ka mēs varam piekrist jūsu bažām ļoti daudzos punktos. Mans jautājums uh, arī ir par to pašu. Kā jūs domājat, vai izaicinājums ir izveidot eh, šo EIT, tad vai izaicinājumu radīja noteikumi, kas attiecas uz EIT, vai arī EIT kā eh, struktūrienība pati izraisīja šīs problēmas. Tātad jautājums ir, vai šīs problēmas ir sistemātiskas, vai šīs problēmas ir izraisījuši noteikumi. Mēs nevarējām šo situāciju vienkāršot, līdz ar to radās problēmas naudas izlietojumā. Otrakārt, no ekspost perspektīvām raugoties, kādu laika periodu aptver jūsu ziņojums? Pašā sākumā mēs saņēmām pārskatu no komisijas puses, eh, kad EIT vēl īsti neeksistēja, bet pārskats jau bija gatavs, tas nu tā īsti mums nepalīdzēja. Un uh, Mums ir jādomā arī par to, ko mēs varētu šeit izlabot. Vai jūsu ziņojums aptver tādu nesenāku periodu? Es gribētu nu, zināt, par kuru periodu ir runa. Otrakārt, gribētu vēl norādīt, ka jums nevajadzētu rasties iespējām, ka tikai šis Mēs organizējam arī darba grupu tikšanās par e IT. Mēs noteikti uzaicināsim arī tiesas pārstāvjus. Gribam iesaistīt arī komisiju, nevēlamies vērsties viens pret otru. Gribētu zināt, ko, ko mēs varētu uzlabot, ņemot vērā vidē termiņu pārskatu. Paldies! Rūbīga kungs. Paldies, priekšādātāji! Es arī vēlētos pateikties revīzijas palātē par sagatavoto ziņojumu. Mums jau no paša sākuma bija skaidrs, ka EIT eh, darbojas izglītības jomā, un šis sākotnējais mērķis saskaņā ar pamat programmu bija ģenerēt zināšanas, visu virzīt uz priekšu un palīdzēt mūsu izglītības institūtiem. Vajadzēja nodrošināt, lai šīs, šie pētījumi katrai sabiedrības grupai, katram interesantam varētu sniegt jaunas idejas. Tas nozīmē arī to, ka e, ir jānodrošina zinātniskie darbi, kas noderētu gan bērnu dārstu pasniedzēju, gan arī universitātes profesorei jo arī viņa nevēlas pasniegt eh, tikai to, ko viņa pati 40 gadu laikā ir iemācījusies. Tā tad ir jānodrošina tas, lai visas mūsu izglītības iestādes, sākot no bērndārza līdz pat eh, universitātēm, tiktu nodrošinātas ar mm, aktuālajiem atklājumiem. Pašlaik ar šo tīklu pastāv iespēja šīs zināšanas arī nodot tālāk. Tātad te ir runa gan par papīra formātu, par to, kas notiek Florencē, uh, un arī pašlaik to visu var iekļaut digitālajā telpā, līdz ar to atvieglojot piekļuvi. Mēs ļoti intensīvi e, šeit attiecīgajās darba grupās parlamentā esam pie tā strādājuši. Mums ir e, jānodrošina tālāka zināšana nodošana, kā mēs varētu visus šos kanālus tālāk attīstīt. Tāpat arī ir jāveic sociālā analīze, ir jāpaskatās, kur šī komunikācija vairs nepastāv. Uzskatu, ka tas būtu galvenais EIT uzdevums - saprast, eh, kā šīs zināšanas nodok tālāk, kā uzlabot komunikācijas, un es būtu ļoti priecīgs, ja revīzijas palāta arī iedzinātos šajos jautājumos. Paldies, Mudī kundze! Yes. Um... Paldies! No jūsu ziņojuma un no jūsu teiktā šorīt mana izpratne ir tāda, ka jūs uzskatāt, ka uh, šie zināšanu centri dara pareizo lietu, no principā iet vajadzīgajā virzienā. Un attiecīgi, nu, tas ir tāds apstiprinājums, ka jūs domājat, ka runa ir par uh, problēmu uh, tā teikt, labošanu, risināšanu, bet, nu, skatoties, kā visu laiku atrisinās. Man ļoti interesanta šķiet jūsu vēlme atkal aplūkot juridisko pamatu. Vai nebūtu labāk vienkārši salabot tā teikt visu, lai pareizi viss notiktu no šī brīža uz priekšu, nevis ķerties atkal pie organizācijas saknēm paša pamata un ķerties pie juridiskā pamata. Tad, kad jūs esat identificējuši lietas, ka nav, piemēram, apvārsnes 2020 eh, elastību izmantot pietiekamā veidā, un arī ļoti pamatotais secinājums par eh, pagarināto finanšu periodu, kurā viņiem jādarbojas, nu tā nav joma, kas, eh, teiksim, var operēt uz igadējiem pamatiem un šķiet dīvaini ka pamats šobrīd ir tāds, kāds tas ir. Un vēl runāt par jūsu identificētajām problēmām. Vai jums ir eh, kaut kāds laika grafiks eh, risināru atrašanai un eh, kad jūs cerat visu tā teikt sakārtot, salabot? Laika izteiksmē paldies. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Neredzu nevienu vairāk. vai e, Eiropas komisija. Denis Kraulī vēlētos ko teikt. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji, paldies par uh, uzaicinājumu piedalīties sēdē un paldies arī um, Brenikmajer kungam. IT pārstāvs mums šeit nav klāt, bet es domāju, ka vienalga var izteikties. Gribu uzsvērt uh, to, kā Brenikmaier kungs eh, prezentēja šo ziņojumu. Rekomendāciju ziņā tā, to ir pilnībā eh, pieņēmis EIT, tātad Eiropas Informācija tehnoloģija institūts. Mēs ļoti augstu vērtējam ar eh, revidentu veikto darbu. Ļoti pareizi ir identificētas problēmas, kas pastāv EIT institūtā gan par darba praksi, procedūrām un to, kā tas sadarbojas ar KIKS. Uh, problēmas, kas eh, nav ļāvušas EIT eh, e sasniegt to, ko potenciāli tas varētu sasniegt inovāciju jomā. Mēs princip pilnībā pieņemam tie, eh, revīzijas palātas definētās rekomendācijas, un jautājums tagad ir jā par šo rekomendāciju ieviešanu. Tā tad mēs pilnībā piekrītam veiktajai analīzei, ka operatīvie ietvari EIT kļuvuši pārāk sarežģīti, ka uh, snieguma izvērtēšana varētu būt skaidrāka. Tā vajadzētu tādai kļūt. Mēs jau tātad uh, EIT, KIKS un komisija kopā jau ir uzsākuši darba grupas darbu. Mēs pētam, kā varētu pāriet uz uh, daudzgadīgu budžetu sastādīšanu. Darbs nav vienkāršs. Revīzijas uh, palāta nemaz negribētu, lai mēs pārāk uh, ātri traucam uz priekšu un nerespektētu finanšu regulu. Tā ka jā, mēs sākam šo darbu ar domu identificēt, kā to darīt un lai šādu so, soli spērtu attiecībā uz 2017. varbūt drīzāk 2018. gadu. Tā tad darbs ir uzsākts. Citi jautājumi, ko minēja Brenikmājer kungs savā prezentācijā. Uh, par lielākas finanšu autonomijas eh, piešķiršanu EIT. Arī tas ir darba kārtībā. Tas, manuprāt, tika minēts tad, kad komisārs Navračičkungs bija šeit pirms dažām nedēļām komitejā. Un eh, jautājums par EIT. Eh, cilvēku resursu stiprināšanu. Jā, pie tā jautājuma mēs esam atgriežies pēdējo gadu laikā. Tā visu laiku ir problēma. Uh, runāju ne tikai par eh, darbinieku skaitu, bet arī par vadības līmeni. Šis eh, cilvēku resursu jautājums ir uzlabojies šajā mēnesī, un EIT saka, ka tam vajadzētu turpināt uzlaboties. Jautājums arī par eh, cilvēku resursu struktūras pabeigšanu. Nu, es domāju, ka tur tiks rasti iesinājumi tuvākā nākotnē. Brenikmājer kungs minēja augsta līmeņa grupu, ko ir izveidojis komisārs Navračičs kungs atkal, tā kā viņš bija šeit pie jums pirms dažām nedēļām komisārs Navračiš, man liekas, norādīja uz vēlmi izveidot šādu grupu. Šī grupa ir sākusi darbu. Tā neķersies pie visas iekšējās virtuves detaļām, kā to ir identificējusi revīzijas palāta. Viņi vērsīs uzmanību uz lielajiem strateģiskiem jautājumiem, ko ir identificējuši auditoru ziņojumā, kā piemēram ilgspējības eh, nodrošināšana, KIKS un EIT ilgākā laika termiņā, ko visi atzīst, ka tas ir tāds liels izaicinājums. Tas būs vien no, viens no jautājumiem, ko šī augstā līmeņa grupa izskatīs. Tāpat viņi vērsīs uzmanību uz eh, jautājumu saistībā ar eh, mandātu sasniegt nepārstāvēts reģions tā, lai IT kopā ar citiem uh, apāršņu instrumentiem. Jā, viņiem līdz šim ir bijušas grūtības sasniegt tādus uh, attālināts reģionus, tā ka arī to šī grupa aplūkos detalizētāk un vēl citi strateģiski jautājumi, kā uh, IT ietilps inovāciju politikas tādā plašākā arhitektūrā. Ja drīkst priekšādātāji, vai drīkst atbildēt uz dažiem jautājumiem un komentāriem, ko uzdeva deputāta Ēlerkungs? kungs? Jūs uzdevāt jautājumu par to, kas eh, šeit ir atspoguļojies, vai tas eh, atspoguļo EIT uzliktie noteikumi, vai arī EIT paši ir izstrādājuši savas eh, prakses. Bernikmājer kungs varbūt gribēs vēl ko teikt, bet es no komisijas viedokļa raugoties gribu teikt, ka tā ir nu, abu kombinācija. Tas, ko mēs redzam, un tas ir pareizi konstatēts rekomendācijās, ka mums ir jāpārskata juridiskais pamats ir e, zināmi aspekti, nu varbūt ne pats e, juridiskā ietvara pamats, bet e, par atskaitīšanās prasībām un mehānismu, kas jā, tas ir labs mērķis, Un Eiropas finansējumam un institūtam ir jābūt kā tādam uh, sviras mehānismam, lai veicinātu finansējumu no citiem. Tātad pēc idejas tas ir labs mehānisms, bet kā to darīt? Un tas varbūt ir juridiskajā pamatā pārāk specifiski norādīts, un to vajadzētu atkal pārskatīt. Komisija pilnībā to pieņem, mēs to aplūkojam, esam sākuši darbu ar EIT, braugamies, ko darīt, kā darīt. Juridiskā pamata maiņa nav tāda lieta, ko viegli var izdarīt, un mēs to arī nemaz tā vieglprātīgi neustveram, bet uh, mums jāskatās, uh, mums ir jālikvidē dažas pastāvosās uh, barjeras, un varbūt, ka ir jāmaina juridiskais pamats un EIT darbības vidi, noteikti mēs varam uzlabot, un tas ir jādara. Rūbika kunga teiktais atgādina, ka EIT ir izglītības instruments. Un tas ir svarīgs atgādinājums nebūtu neslēpju, ka iekšējās diskusijās ar evidentiem mēs eh, domājam, ka pārāk daudz tas tiek aplūkots kā inovāciju eh, dzinējs un mazāk eh, tā saikne ar izglītības jomu. Un šajā izglītības jomā man šķiet EIT veic ļoti labu darbu un uh, Tur šis veiksmīgais darbs arī izpaudīsies, kaut vai vairāk un vairāk šo veiksmīgo studentu būs. Uh, Pats EIT eh, e darba sākums bija tātad ņemt eh, tās zināšanas, kas ir eh, rastas tādās labās izglītības struktūrās un to saistīt ar inovāciju un pētniecības biznesu. Un jā, ka mēs varam ģenerēt jaunas zināšanas, ļoti izglītotus, prasmīgus individus, un jā, tā tas ir. Un tur EIT noteikti arī var savu darbību intensificēt, un mēs tur varam arī virzīties tālāk. Un, uh, Eh, ir rekomendācijas arī dividendu ziņojumā šajā jomā, tātad arī kā tur uzlabot darbību. Kāpēc mums ir nepieciešams pārskatīt juridisko pamatu? Eh, lieta ir tāda, atbildot jau, kā es teicu, Eiler kungam, pārskatīt juridisko pamatu nevis ar domu fundamentāli pārstrādāt EIT eh, pamatus kā tādus, eh, tad eh, izglītību, pētniecību un inovācijas, bet tas vairāk ir saistīts ar tām lietām, ko mēs šajā juridiskajā pamatā esam ierakstījuši no paša sākuma un kā tātad mēs nodrošinām finansiālo ilgspējību un šo papildus lomu attiecībā uz ne Eiropas Savienības finansējumu un tur ir nepieciešams tam jāpievērš uzmanība, tāpēc ir jāpārskat juridiskais pamats un tāpēc arī esam izdarījuši veikuši šo apņemšanos nešauboties, jo EIT un komisija ir pār juridiskā pamata pārskatīšana atbilstoši manis teiktajiem. Mēs domājam, ka EIT padarot to par stiprāku institūtu, mēs tātad tā to varētu paveikt un izdarīt. Paldies. Paldies. Paldies par jūsu piezīmēm un skaidrojumu. Un Brenik Mājer kungs, jūs varētu varbūt sniegt mums uh, atbildes no revīzijas uh, palātas uh, viedokļa. Paldies priekšsēdētājiem, man ir prieks atbildēt. Lai nodrošinātu efektivitāti un atbildēšu pēc iespējas īsāk, jo Kraulīkungs no komisijas jau atbildēja uz uh, dažiem jautājumiem ļoti informatīvi, ļoti labi. Eh, Ielīra kungs, jūs uzdevāt ārkārtīgi svarīgu jautājumu. In, uh, English, but... Un atbildēšu labāk angļu valodā, bet jūs jautājums bija tā tad, kāds ir jūsu laika grafiks un kāds ir pamats jūsu vērojumiem laika? Uh, ietvars ir 2008. 2015. gads, tā tad septiņu gadu periods. Septiņi EIT startup gadi un mēs tagad izsveram, izvērtam visu informāciju un pēc septiņiem gadiem tāds ir bijis mūsu vērojums, ka vajadzētu redzēt kaut kādus konkrētus rezultātus. Un mēs redzam, ka šie rezultāti ir sarūktinoši, nav iepriecinoši, vajadzētu būt kam vairāk. Mēs sakam, jā, daudz birokrātijas, un EIT fokus ir bijis pārāk birokrātisks, pārāk vērsts uz uh, atskaitīšanos un ne inovācijām, un, kā jūs zinat, inovācijas ir trauslas pēc savas būtības, tā ziņā, ka uh, var neveikties, un tīri pēc definīcijas arī var neveikties, neizdoties, un tā tad eh, ir bijuši, zinām, traucēkļi sasniedzamiem mērķiem. Tātad inovāciju varētu būt bijis vairāk, to ir maz, un Tad nonākam pie jautājuma, ko uzdeva Ēlerkungs. Un, uh, Mūrī kundzi, jūsu ierosinājums bija vai vajadzētu, tā teikt, sakārtot problēmu vai sniegumu uzlabot. Un Kraulīkungs jau teica, un es atkārtošu viņu teikto, ka abas lietas jādara. Tā tad ir dažas fundamentāla rakstura problēmas tiesību aktos, piemēram, papildus darbības tās eh, mēs neredzam, tātad tās vajadzētu izslēgt, bet no otras puses ilgspējība šīm programmām ir ļoti svarīgs eh, fokusa punkts, un tam noteikti jāpievērš uzmanība. Tātad runa nav tikai par to, ka jāsalabo tas, kas eh, saplīsis, tātad jā, daļēji jāsalabo, bet tālāk jātīst arī palstoties uz mums jau zināmo, un tad Mēs redzam, ka šīs revīzijas funkcija principā ir atbalstīt eh, šo atgrieznisko saiti, lai nodrošinātu funkcionēšanu un rastu uzlabojums nākotnē. Rūpīga kungs, arī jūsu jautājums ir ļoti svarīgs. Liš, um, un atkal turpināšu angļu valodā. Tā tad par eh, šiem eh, zināšanu pīlāriem. Es domāju, ka mēs varam apstiprināt, ka EIT zināšanu centri dod ieguldījumi tādā multidisciplinārā pieejā. Un šīs multidisciplinārās zināšanas tiek eh, tālāk nodotas ārējai pasaulē sabiedrībai. Es domāju, ka tas varētu būt eh, ļoti noderīgi. Arī funkcionēšanas nodrošināšanai tālāk par šo laika termiņu Visām rekomendācijām ir ļoti stingrs laika termiņš, un mēs kontrolēsim to izpildu, kā jūs to arī darīsiet noteikti kā šīs komitejas priekšsēdētājs. Paldies! Additional... Paldies! Vēl no ēlerkungas vien, eh, viens papildinājums. Nu, man jau gan būtu vairāk, bet tas ir drīzāk jautājums. Jūs eh, runājāt par geogrāfisko līdzsvaru, un esmu nedaudz satraucies, jo laikam jau, nu, tas nav labākais, ka visi kika atrodas eh, Vācijā, bet ir jādomā par apārsni 2020 un geogrāfiskais līdzsvars varbūt te nav tas būtiskākais, tas svarīgākā ir tieši šī te zinātniskā pētnieciskā ekscelence. Uh, Nu, tā tad, ja jūs eh, runājat par līdzsvaru trūkumu ģeogrāfiskā eh, ziņā, vai tas ir jautājums par pēc būtības, ka, ka tas rada mazāk efektivitātes inovatīvā ziņā? Vai eh, jautājums ir tas, ka kiki atrodas absolūti nepareizās vietās, nu, no ģeogrāfiskā līdzsvaru viedokļa, un tās varētu radīt problēmas? Nu, ja viss atrastos Somijā un tā būtu, eh, manuprāt, es, faktiski ir jābūt tā, ja E, viņi visi atrastos Somijā, tad tā arī būtu labākā vieta, kur visiem ir jāatrodas. Es domāju, šeit geogrāfiskam līdzsvaram nav nekādas nozīmes. Vai jūs druscīt varētu uh, pastāstīt, kādas ir jūsu bažas šajā jomā? Paldies! Jā, pavisam īsi. No vienas puses jums taisnība kā nosakot kāpārsnes 20-20 neliek uzsvaru uz ģeogrāfisko līdzsvaru. Taču no otras puses mēs redzam, ka zināšanu attīstība un zinātības attīstība Eiropā un pētniecības rezultātu pārvēršana inovācijās sadarbībā ar universitātēm, pētniecības institūtiem un uzņēmumiem nu, tas viss būtu, tam būtu jābūt kaut kādai ietekmei. Un tāpēc mūsu vērojums ir tāds, ka šī ietekme ir jāpaplašina. Un faktiski tas priekšstats, kas mums ir par geogrāfisko līdzsvaru, ir diezgan ierobežots. Un Pols Staffords, audit grupas vadītājs, norāda, ka 43. lapusē mūsu ziņojumā ir teikts, ka divu ātrumu Eiropas veidošanās risks var būt saistīts ar nepietiekamām investīcijām IT jomā atsevišķās vietās. Es domāju, tas atbildes uz jūsu jautājumu, Mēlēr kungs. Liels paldies, paldies, ka bijāt klāt pārstāvot revīzijas palātu. Mums vienmēr interesē dzirdēt par šādām aktivitātēm, kas saistīts ar inovācijām un ar to, ko dara inovāciju tehnoloģiju institūts. Es domāju, ka nākotnē ir iespējas uzlabot daudzas lietas, kas ir izgaismots jūsu ziņojumā. Visa informācija, es domāju, arī ir pieejama Eiropas Inovācija un Tehnoloģija institūtam, tā kā arī viņi zinās eh, par to, ko mēs esam runājuši, jo institūtam ir jāuzlabo sava darbība, ja tur ir kādas vājās puses, jo nu, katrā iestādē ir kaut, vienmēr kaut kas, ko uzlabot. Un mēs priecājamies, ka vismaz no izglītības viedokļa uh, Eh, nu, te pavērs pilnīgi jauns skats, jo mēs ļoti bieži aizmirstam par izglītību. Mēs kaut kā pievēršamies vairāk komercializācijai, eh, tehnoloģijām un inovācijām, bet aizmirstam, cik būtiska ir izglītība šajā mm, zināšana trīsstūrī. Un tā ir īpaša loma, tādēļ eh, tāda saikne būtu jāatbalsta. Vai vēl kas? Vēlēs informēt kolēģis un priekšsēdētāju un uzaicināt uh, revīzijas palātas pārstāvis. Ir jau darba kārtībā iekļauts jautājums septembrī pastāvīgajā darba grupā uh, tieši par IT, IT jautājumiem. Tā tā lūdzu visi kolēģi uh, darba grupa ir atvērta visiem, ne tikai tiem, kas tajā darbojas. Liels paldies! Un pēdējais darba kārtības punkts pirms pusdienu pārtraukuma. Ķeramies pie tā nekavējoties. Atbildība kompensācijas finansiālais nodrošinājums attiecībā uz offshore naftas un gāzes nozars darbībām. Un atzinu sagatavojas ir Nikolais Beikungs. Mums ir jāsniedz atzinums un tāpēc jāapspriež atzinuma projekts. Mēs to skatām saistībā ar direktīvu par offshore darbību vai darbību jūrā drošumu. Un temats ir interesants un lūkšu mūsu referentu teikt ievadrunu. Paldies, priekšsēdātājs grib pateikties ITRA komitejai par to, ka esat eh, devuši savu atbalstu, izstrādājot šo atzinumu par eh, kompensācijām un finanšu garantijām. Uh, Uh, naftas un gāzes atkrastas organizācijām. Kā jūs zinat, tā juridisko lietu komiteja, kas ir atbildīga par šo dosie, uh, pēc komisijas uh, publicētā ziņojuma 14. septembrī, kā komisija atgādināja savā priekš, priekš, priekšlasījumā, nekāds Eiropas Savienības mēroga nelēms gadījums nav noticis kopš 72. gada, un mums ir jāmācās no tām avārijām, kādas ir notikušas 73% eh, gāzes un naftas, kas tiek sadgot, eh, patērēta Eiropas Savienībā, nāk no Ziemeļjūras reģiona, un eh, tātad tur ir tāds visspēcīgākais drošības režīms. Viduskomitejas atzinums, kas nu pat ir iesniegts un par ko runās nākamu otrdienu, tur ir minēta piesārņojuma avārija Meksikas līcī 2010. gadā, bet komisija precizē, ka mūsu kopīgais reglamentējošais ietvars kopš eh, šīs katastrofas ir stiprināts, eh, lai šāda veida katastrofas nevarētu notikt Eiropas eh, Savienības dalību valstu ūdeņos. Te ir runa par 2016. gada direktīvu pārgāzes un naftas atkrās darbību drošību, arī Eh, offshore protokols ir eh, ratificēts Barcelonā un ir veikti pasākumi, lai jau pēc iespējas labāk paredzētu eventuālos iespējamos eh, nelēmas gadījumus, un es jums nosūtīšu attiecīgi komisijas tekstu, kurā ir detalizēts uzskaitījums šiem pasākumiem. Operatori tāpat laikā pēdējos gados ir veikuši ļoti būtiskas investīcijas, izstrādājot jaunas drošības sistēmas, un uh, īpaši runājot par uh, uh, well capping tehnoloģijām, kuras ļauj uh, tātad ātri reaģēt uh, ieguves urbuma katastrofas gadījumā, un uh, komisija tātad uh, strādā pie šīs 2017. gada direktīvas ieviešanas pirms uzlikt uh, kaut kādas uh, kriminālu un civilu sankcijas, kuras jau ir skaidri definētas. Citiem vārdiem sakot, šobrīd uzskatu, ka nav nepieciešams mainīt 2004. gada direktīvas A pielikumu, jo 2016. gada direktīvā jau ir drošības pasākumi atrast darbībām. Tā tad ir jau definēta atbildīgo personu atbildība Tāpat arī kā šis principums, princips, ka pies, pie, piesārņotājs uh, maksā par finanšu garantijām avārijas gadījumā manā projektā atzinumā uh, ir konstatēts, ka pastāv jau daudz dažādu iespēju. Vajadzētu paturēt šo elastību, kas ļauj katram operatoram izvēlēties labāk pielāgoto instrumentu attiecīgi katru projektu apstākļiem. Cerījumie kolēģi, kā vakar jau tika teicis, kā teica Buzekungs, prezentējot savu ziņojumu par enerģētisko drošību, mēs nedrīkstam aizmirst, ka eh, te ir runa par mūsu uzņēmumu konkurētspēju nu, gāzes naftas jomā un uh, tas saistīts ar mūsu dalībvalstu ekonomikas situāciju. Mēs runājam par energo uh, piegādi, kuru mēs gribam nodrošināt pēc iespējas uh, stabilāk un uh, par pieļaujamām cenām, tāpēc nevajadzētu paredzēt jaunus ierobežojumus mūsu nozerēm, mazinot to konkurēt spēju pasaulē, jo bieži vien tās jau cieši no pārāk smagas regulācijas, kurām nav pakļauta viņu konkurenti ārpus Eiropas Savienības detalizētāk. Uh, pretēji otrdienā izteiktā paziņojumā jums būs 31 diena, lai iesniegtu grozījumus, tā tad nav nepieciešams steigties. Uh, Eh, es eh, izstrādāšu ziņojumu projektu, un mēs varēsim ar eh, referentiem runāt par šiem jautājumiem, un es būšu atvērts un pieejams, veikt diskusijas ar jums visiem, un ceru, ka arī jums ir ļoti svarīgs mūsu nafts un gāzes rūpniecības sektors, jāsaglabā tā konkurētspēja, un tas ir pats, pats pamats mūsu ekonomiskā darbība. Thank you very much, colleague. Uh... Paldies, kolēģi. EPP grupas Pens Pensen kungs. Es uh, iepazīstināšu jūs ar viņa uh, runas svarīgākajām lietām. Nu, ceļošanas eh, problēmu dēļ viņam uh, nācās jau pirms 12. doties prom, tā kā viņš šodien nav ar mums. Tā kā Tā kā tas, ko jūs dzirdēsiet, ir no viņa piezīmēm. Vēlos pateikties referentu kungam par uh, viņa atzinumu projektu, kas uh, tautas partijas grupā izskatās uh, pieņemams. Mēs atbalstām to, ka ir jāizvairās no pārmērīga regulējuma un administratīvā sloga jomā, kur jau darbojas dažādi starptautiski nolīgumi. Mēs nevaram izslēgt eh, to, ka tālākā Eiropas līmeņa uh, harmonizācija par atbildību un kompensācijām nākotnē varētu būt nepieciešama. Taču kopumā atbalstot atkrastes rūpniecību, eh, būtu vērts pieņemt atkrastes nafts un gāzes nozars darbību drošības direktīvu. Uh, un uh, komisija vajadzētu novērtēt, vai ir nepieciešama tālāka darbība. Mums uh, vajadzētu izmantot šo atzinumu kā mm, iespēju vēlreiz norādīt, cik ļoti svarīga ir pieaugošā aktivitāte jūrā un šīs nozares attīstība. Mm, un tās nozīme Eiropas ekonomikā, darbietu radīšanā un tā tālāk. Nu, varbūt tas, protams, nebija viss, kas tur bija sarakstīts, bet es centos uh, citēt tādus svarīgākos uh, momentus, un Bensen kungs ir no EPP ēnu referents. E, S un D grupas vārdā Mirjama Dālī. Paldies, paldies referentam, paldies arī mūsu kolēģiem. Uh, S&D grupas vārdā vēlamies atkal uzsvērt, ka 2010. gada Porta Horizon avārija sacīja, eh, parādīja, ka ir nepieciešams atbildības un kompensāciju mehānisms. Mēs labi eh, apzināmies faktu, ka dalību valstīm jau ir ļoti labi darbojušies drošības režīmi. Mūsu mērķis nav eh, pārmērīgi paslokot šīs eh, industrijas ar pārmērīgu regulējumu, taču gribam panākt, lai par radītām avārijām šīs kompānijas pilnībā uh, nestu atbildību un izmaksātu kompensācijas. Mēs lepojamies ar Eiropas eh, derīgo izrakteņu eh, krājumiem, un tas eh, palīdz nodrošināt nepieciešamību pēc enerģijas, nodrošina darbu augstu kvalificētiem speciālistiem un ir svarīgi mūsu energoapgādes drošībai un diversifikācijai, kas norādīts arī ziņojumā. Lai gan pēdējos gados eh, naftas ieguve ir nedaudz samazinājusies, bet eh, tuvākajā nākotnē iespējams ieguves vietas eh, un to skaits palielināsies, un Ziemeļjūrē pievienosies arī Vidusjūra un Melnā jūra. Bet tas var atstāt iespaidu uz zivsaimniecību, zvejniecību, turismu. Uh, MVU, eh, kas eh, ievērojami paļaujas uz labu ekoloģisko piekras stāvokli. Eh, ekonomiskie, ekonomiskās prasības mm, pēdējās avārijas gadījumā sastāda 93% no uh, prasībām, kas eh, bija klātesošas līča, eh, Persijas līča pēdējā avārijā. Mums ir jāņem vērā trīs veidi dažādas atbildības veidi līmeņi - kriminālā atbildība, civila tiesiskā atbildība un vidas atbildība. Uh, jo tiek radītas dažādas ekonomiskie zaudējumi, e, tie ļoti būtiski daudzās dalībvalstīs, e, piemēram, ja e, šie zaudējumi ir tieši saistīti ar avāriju. Krimināla atbildība ir saistīta ar noteiktu rīcību, jau rīcības trūkumu, kas ir novedis pie avārijas. Un tāpēc ir uh, vajadzīgi uh, negatīvu stimulu, kas atturētu no šādas rīcības. Un tāpēc ir jāatrod arī atbilstošs eh, tiesisko normu saturs, sa, eh, lai varētu nodrošināt eh, visu šīs prasības. Mums ir vajadzīgs vairāk garantija no komisijas puses. Un visbeidzot, komisijai es gribētu teikt, ka ir par agru izvēlēt, vai es krimināla tiesību satvers ir pietiekams, lai mēs varētu atbilstoši novērtēt eh, nodarījumu. Eh, es nedomāju, ka mums jāgaida lielāka, kaut kāda lielāka avārija, mums vienkārši jānodrošina nepieciešamie drošības klauzulas un normas, kas ļautu novērst uh, avārijas. Un paldies referen uh, ēnu referentiem, Tarantu kungs, kas aizstāja arī pasī kundzi un pārstāv zaļo partijas grupu. I'm substituting. Patiešām es aizstāju Mišelu Rivazī. Varbūt es nebūšu tāds ļoti labs aizvietotājs, bet es uh, gribētu izklāstīt pāris viņas domas. Pirms sešiem gadiem mums bija uh, Deepwater Horizon naftas katastrofa, to pieminēja arī citi kolēģi. Un tieši tāpēc uh, tieši šajā dienā mums vajadzētu uzdot jautājumu, vai gadījumā šī nozare nav pārāk daudz regulēta. Pašlaik mums ir uh, direktīva, kas mēģina nodrošināt vienotus standartus Eiropā, bet, diemžēl, ļoti daudzos jautājumos eh, dalību valstis var pieņemt lēmumus, un mums nav vēl uh, vajadzīgās informācijas par to, vai šī direktīva darbojas efektīvi. Piemēram, dažās dalību valstīs mm, nav skaidrības, vai šādiem uzņēmumiem ir uh, Uh, vajadzīgie līdzekļi, lai tiktu galā ar uh, lielām naftas noplūdēm, un vai galu galā šeit nevajadzēs lietot uh, nodokļu maksātāju naudu. Šajā direktīvā tiek ņemts vērā piesārņotājs maksā princips, to pieminēja arī referents, bet te ir runa arī par vides zaudējumiem, nevis par sabiedrības atbildību. Galu galā ir jāatcerās, ka uh, šādas katastrofas var ietekmēt ne tikai biodaudzveidīgumu, bet arī ekonomiskas aktivitātes, piemēram, zivsaimniecību, akvakultūru, turismu un tā tālāk. Mēs uzskatām, ka šeit nav runa tikai par 194. līguma pantu. Tad, tad ir runa par līgumu par Eiropas Savienības darbību, bet tas attiecas arī uz 192. un 191. pantu. Tāpēc domājam, ka mums vajadzētu uh, Uh, pārkāpumus kriminalizēt, ja ir vajadzīgie pierādījumi. Bez tam, mm, jo vairāk, ja ir uh, sabiedrības intereses. Mēs gribētu ieteikt arī veikt drošības kontrolas, kuras vajadzētu veikt Eiropas uh, jūras drošības aģentūrai. Uh, šai aģentūrai vajadzētu piešķirt papildu pilnvaras. Nevajadzētu dot šīs pilnvaras nacionālajām aģentūrām, jo tam trūkst uh, vajadzīgo rīku, ņemot vērā valdības politiku vai naftas kompāniju monopolu stāvokli. Tas bija viss, ko vēlējās teikt Ribāzī kundze. Paldies par jūs teikto. Saka Rafas kundze. Viņa aizstāja Silikjotis kungu. Paldies, priekšsēdētāji. Silikjotis kunga vārdā gribu teikt, ka uzņēmu atbildība katastrofu gadījumā noteikti ir rūpīgi jāizpēta. ANO jūrstiesību konvencija paredz eh, juridisko ietveru, saskaņā ar kuru ir jāveic visa darbība okeānā, un eh, šī konvencija attiecas uz visiem. Bet mums ir jādomā arī par drošības aspektiem. Mūsu grupa uzskata, ka ir jā, jāveic visi iespējamie piesardzības pasākumi un ir jāņem vērā visi drošības aspekti, lai mēs varētu uh, garantēt uh, enerģētikas drošību. Ir vajadzīga solidaritāte starp dalību valstīm, tāpat caurdzamība, ir jānodrošina informācijas apmaiņa, tā lai drošības sistēmas būtu visaugstākajā līmenī. Uh, Mums ir vajadzīgi arī profilaktoriski pasākumi. Ir jāpapēta alternatīvas Eiropas Savienības līmenī, lai uzlabotu drošības līdzekļu pieejamību. Ir jāstrādā arī pie kompensācijām. Tikai tad mēs būsim gatavi vajadzības gadījumā un varēsim nodrošināt patiešām augstu drošības līmeni. Uh, tieši šādus grozījumus iesniegs koja grupa. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē, neviens nevēlas izteikties. Tad eh, došu vārdu Eiropas komisijai. Stefans Mozers, uh, enerģētikas ģenerāldirektorāta nodeļas vadītājs. Paldies, priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Mēs kopumā piekrītam ITRI komitejas atzinumā paustajiem viedokļiem. Uzskatām, ka nav vajadzīgi papildu tiesību akti. Mums vajadzētu pakāpeniski iet uz priekšu mūsu analīzē. Atkrasta drošības direktīvā jau ir paredzēta finansiālā atbildība, tāpat te ir runa arī par pieteicēju licencēm. Dalībvalstīm ir jāņem vērā pieteicēju spējas veikt operācijas, piešķirot licenci. Uh, Te ir runa par finansiālo nodrošinājumu, spēju sekt zaudējumus, un visam ir jābūt spēkā un derīgam. Tātad mums ir jānodrošinās, lai dalībvalstis pārbaudītu, vai pietiekam izniedzējiem ir vajadzīgie finanšu resursi reaģēt katastrofas gadījumā. Tikt galā ar krīzi atkrastē. Tāpat arī viņiem ir jānodrošina vajadzīgie līdzekļi uh, gadījumā, ja vajadzēs uh, sekt kompensācijas. Pašlaik uh, komisija izskata to, vai dalībvalstis ir īstenojušas šo direktīvu nacionālajos tiesību aktos. Mēs sastrādāmies ar dalībvalstīm, lai panāktu, ka tas tiešām notiek, lai šī direktīva patiešām tiktu īstenota. Uh, Vēlākais 2019. gadā, kāds ir paredzēts šajā direktīvā, komisija izvērtēs direktīvas īstenošanas pieredzi. Un tad mums arī būs visaptvarošs pārskats par visiem konkrētajiem aspektiem. Mēs eh, pētīsim arī atbildīgo iestāžu darbību un nāksim klajā ar atbilstošiem priekšlikumiem, gadījumā uzskatīsim, ka ir vajadzīgi uzlabojumi. Un, protams, šajā ziņojumā mēs skatīsim arī atbildības un kompensāciju jautājumus, kā arī finansiālo nodrošinājumu. Uzskatām, ka pašlaik mēs iet uz priekšu pārāk ātri, ja mēs mēģinātu pieņemt papildiesību aktus. Mums ir jārīkojas proporcionāli, jāsadarbojas ar dalību valstīm, lai saprastu, kas vēl būtu vajadzīgs, ja vispār kaut kas ir vajadzīgs. Paldies! Thank you very much. Paldies! Gribētu dot vārdu referentam izteikties noslēgumā. Tātad jūs noslēguma komentāri un atbildes varbūt. Jā, paldies uh, ēnu referentiem un uh, paldies par dažādiem komentāriem. Es gribētu atgādināt, ka man šķiet, ka uh, ir svarīgi uh, neaizmirst eh, šos eh, gāzes naftas ieguvējus, eh, un viņi veica ļoti būtiskus drošības nodrošināšanas pasākums atkrastē. Es domāju, ka būtu ļoti nepiemēroti uzlikt kādas ļoti smagas birokrātiskas prasības, jo tas tikai radītu risku. Tātad, kā es teicu, traucēt šo konkurētspējas situāciju. Un, protams, jārūpējas, lai šāda savārijas nenotiktu Eiropas Savienības teritoriālajos ūdeņos un prasību līmenis ir jāsaskaņo nu, tādā globālā mērogā un, protams, mums varētu būt tāds kārdinājums Eh, varbūt eh, prasīt arī netiešas atbildības principu ievērošanu, teiksim, kādas katastrofas gadījumā, bet, nu, tas eh, riski atkal kļūt par tādu kā centienu, kas nekad neatrisināsies, ja mēs netiešā veidā mēģināsim domāt par kaut kādiem kompensēšanas pasākumiem. Tā ka es domāju, ka jābūt uzmanīgiem un nevajadzētu padarīt vājāku tādu ļoti augstu tehnoloģiju rūpniecības sektoru. Uh, Eh, kuram ir ļoti spēcīgs potenciāls un vajadzētu palikt tādiem saprātīgiem eh, tajās prasībās, ko mēs uzliekam šim sektoram. Paldies! Paldies eh, ceņamam kolēģim, referentam, visi ēnu referenti. Paldies arī jums par jūsu darbu, grozījumu iesniegšanu. Tātad 31. mājas, pulksten 12. dienā, balsojums itrē 5. septembrī un balsojums atbildīgajā jūri komitejā 26. septembrī. Tātad tāds ir laika grafiks, tas ir skaidrs. Liels paldies visiem un gribētu teikt dažus vārdus mm, par itra koordinātoru sanāksmi, kas notika vakar vakarā. Tātad daži informatīvi punkti. Itra koordinātori nolēma izvirzīt uh, itre pārstāvi NSOI uh, padomēji, konsultīvai padomēji. Lēmums tiks uh, pieņemts uh, vēlāk. Un uh, tātad vispirms par to spriedīs uh, priekšsēdātāja konference. Uh, priekšlikumi ir iesūtām sekretariātam līdz 11. maijam. Un vēl viens svarīgs punkts īstenošanas ziņojumu uh, iesniegšanu. Tie ir ļoti svarīgi ziņojumi nākotnē. Koordinātori nolēma piemērot pašreizējo izsolīšanas sistēmu šiem ziņojumiem, bet uh, izveidot atsevišķu uh, punktu kontu atzinumiem. Tas varētu būt interesanti mūsu uh, deputātiem. Un tālāk koordinātori nolēma atcelt uzklausīšanu par Eiropas reindustrializāciju, kas bija paredzēta 2003. mājā šajā gadā un aizstāvēt ar uzklausīšanu par ziemas vai gāzes pakotni. Arī tas ir ļoti būtisks lēmums, jo šī gāzes pakotne, jā, nu, jautājums, kas jādiskutē tieši tagad. Tālāk koordinātori apstiprināja uzklausīšanas programmu kas paredzēta 13. jūnijā, un visbeidzot koordinātori noturēja diskusijas par pētījumiem, brīfingiem un darba semināriem. Un eh, turpmākais darbs notiks nākošajā sanāksmē. Tātad pavisam īsa informācija, pulksten trijos mēs atsāksim darbu un turpināsim ar publisku uzklausīšanu par tēmu enerģijas uzglabāšanas loma ēst nākotnes enerģijas sistēmā. Tātad. Aicinu jūs atgriezties šajā zālē pulksten trijos. Paldies! That's all. Okay.